kolēģi, buongiorno. Labrīt, kolēģi. Informēju jūs par vakar vakara koordinatoras smagā sanāksmes rezultātiem. Jāteic, ka mēs, eh, nu, sanāksme bija daudz ilgāka nekā paredzēts un izskatījām visu darba kārtību, kāda bija mūsu programmā, kas attiecas uz ra, zi, ziņojumu atzinumu piešķiršanu. Arī vakar vakarā tika izpausta liela vēlme strādāt. Un Koordinātori arī se, vakar noslēdza arī koordinātoru sanāks par šo lēmumu, tātad vienojoties par iespēju vēlreiz uh, paredzēt septiņas dienas, lai varētu panākt politisku vienošanos attiecībā uz uh, atsevišķu dokumentu piešķiršanu. Nākamajā koordinātoru sanāksmē kā tas arī notiek pārāstī šajā parlamentā, komitejas prezidentūra, pamatojoties uz metodi, ziņojumus atsevišķiem politiskiem spēkiem. Un otrais punkts, kas attiecas uz tā saucamiem nelūguma rakstiem, uz visu darbu, kas tiek veikts, lai varētu samazināt šo nelūguma rakstu dokumenti, varbūt skatīt dokumenti, kas tiek iesniegti no pilsoņu puses, bet kas nav lūguma rakstī, tās, šīs punkts tiks skatīts nākamajā koordinātoru sanāksmē. Tālāk, kas attiecas uz steidzam lūgumrakstu izskatīšanu, kas tiek uzskatīti par īpaši jūtīgiem delegātiem, tad koordinātori arī vienojās. Tam arī piekrīt visi. Uh, šīm lēmumam. Tas arī vakardien tika formalizēts uh, koordinātoru sanāksmēm. Un to arī pieņem uh, prezidentu kā vada mekunu mūsu turmākajiem darbam. Šis dokuments arī mm, tiks izdalīts katram deputātam, lai arī katrs varētu tādēļ iepazīties ar noteikumiem, kas nākotnē arī informēt jūs par e, to, kādā veidā mēs varam definēt lūgumrakstu kā steidzamā, steidzami skatām vai kā delikātu un kuram vajadzēja piešķirt citādāku, īpašāku uzmanību. Cita starpā koordinātori arī nodeva prezidentūrai rakstītu dokumentu, kur tiek e, runāts e, par vienošanos, zībā uz procedūru, kāda būtu jāpieņem tādos gadījumos, kad ir nepieciešamība. ko lūgumraksta autori lūdz eh, izveikt vēl kādu papildus diskusiju par kādu lūgumrakstu, kas jau ir izskatīts, kas tiek uzskatīts jau par slēgtu. Tika secināts, ka Tad arī šis eh, dokuments, eh, varbūt to jau ir izdarījis sekretariāts, arī šis dokuments tiks izstrād, eh, izdalīts komitejas locekļiem, jūs varētu ar to iepazīties. Kopumā tad koordinātori ir vienojušies, un šī vienošanās arī nosaka, ka, ja rodas kādi jauni fakti, svarīgi pierādījumi, kas groza situāciju kāda ir radusies pēc eh, balsojuma attiecībā uz lūguma raksta slēgšanu, tad, eh, pamatot uz koordinātoru viedoklis, pamatot uz koordinātoru lēmumu, tad šo lūgumu rakstu var vēlreiz atvērt un no jauna skatīt. Vakar vakarā tad panā, tika panākt šie koordinātori vienošanās, un man arī tika komunicēts, ka visi koordinātori netika par to vēl arī informēti, jo Es saņēmu notu pagājušās nedēļas vidū no, no Rumāņu preses ārotbiedrības un arī vēstuli tiek nosūtīta arī parlamenta priekšsēdētājiem. Un koordinātori jau ir pāredzējuši arī iepriekš jau šo situāciju un arī komunicēja, ka šī Rumāņu arotbiedrības eh, komunikācijā parādās jauni fakti, jauni pierādījumi. Eh, Vispār šo lēmumu, par kuru arī koordinātors sanāksmē notika vienbalsīga, vienbalsīgs balsojums par to, ka ir jāatver un no jauna jāskata lūgumraksts. Man šeit numura nav priekšā, bet tātad lūgumraksts lūgum par Rumānijas presas brīvību. Uh, Tā ir šķiet vienīgā, vienīgais lūguma raksts, par kuru arī tika balsots iepriekšējā lūguma rakstu komitejas sanāksmē. Tālāk tika arī lūgts no Turgais kunga puses, Turgais kungs uh, arī lūdza tulkotu Uh, piektā koordinatora sanāksmes punkta dokumentā tulkojumu un par sesto punktu par vizīšu programmām, par kurām mēs jau vienojāmies uh, pagājušajā gadā. Bija arī formāls lūgums nākt klajā uh, sekretariātam ar rakstisku dokumentu, notu, ko tad varētu arī tik skaidrot, kādā veidā tiek izdalītas uh, Uh, locekļu kvotas, kuras varētu, nosū, kuras varētu nosūtīt uz dažādām valstīm. Un kādā veidā arī tiek pārdalīt šie locekļu kvotas, uh, ņemot vairāk tātad šīs uh, izmeklēšanas misijas vai pēdējās misijas vai vienkārši vizītes. Un es ceru, ka nākamajā koordinātoru sanāksmē un arī sekretariāts varētu apstiprināt, tad nākamajā koordinātoru sanāksmē mums būs dokuments, kurš sniedz skaidrus, ska, skaidrojumus. Uh, nosacījums un mazinās šaubas. Pārējie punkti tika pārcelt uz nākamo koordinatoru sanāksmi. Auken kundze vēlas izteikties. Lūdzu, Auken kundze. Gribu teikt divas lietas. Vispirms mēs nepiekritām, ka tā ir prezidentūra, kas lemj par pieš, ziņojumu piešķiršanu prezidentūras interpretācija par Donta sistēmu nav korekta, manuprāt. Man šķiet, ka koordinatoriem jālemj, kā Donta sistēma, ko mēs izmantojam, uh, kopš uh, mandātas sākumā EPP uh, laikā. Mums vajadzētu izvairīties no gadījuma rakstura lēmumiem. Un otrais jautājums par to, kā tiek sadalītas vizītes. Jāgūst pārskats par šīm vizītēm. Mēs neko neesam pieņēmuši, mēs neesam teikuši, ka tieši tik daudz vizīšu vajadzīgs. Mūsu svarīgākais uzdevums ir fact-finding missions Jā, mēs ļoti labi sapratām. Paldies, Jārkungs, lūdzu. Okay, ich würde, ich würde nur darum bitten, weil wir gestern eine Es vēlētos vienkārši lūgt, tāpēc, ka mums vakar bija ļoti sarežģīta un komplicēta koordinātoru sanāksme, un kā jau priekšsēdētāja skaidri to attainoja, mēs vienojāmies par dažām no problēmām, un eh, par citām mēs savukārt spriedīsim nākamajā koordinātoru sanāksmē, tā ir taisnība. Uh, bet, eh, kā jau mēs vakar sapratām, nemaz tik vienkārši nav eh, rast risinājumu. Vakardien mums bija dažādi viedokļi, un es domāju, ka mums vajadzētu sanākt kopā un rast eh, normālu procedūru nākotnē. Tad, ko priekšēdā gribēja teikt, viņa mēģināja, ņemot vērā visu viedokļus, sadalīt šīs kvotas vienlīdzīgi, un tieši tāpēc mēs atlikām dažus jautājumus uz nākamo koordinātoru sanāksmi. Priekšrocība ir tāda, ka ja nākamajā reizē mēs radīsim šo risinājumu, tad es domāju, ka arī tālāk visas šīs procedūras ļoti labi funkcionēs. Ir jāatcerās, ka ir vairākas debatas, kas vēl nav atrisinātas, un tad nākamajā koordinātoru sanāksmē mēs eh, atrisināsim šos jautājumus un varēsim arī kopējā sanāksmē eh, sniegt skaidru pārskatu par mūsu lēmumiem. Boštināro kungs. Permiteți-mi să mă refer inițial la uh, anunțul dumneavoastră. Uh, vispirms runājot par to paziņojumu, ar ko jūs nācāt klajā attiecībā uz sadarbības mehānismu, ko identificē koordinatori un par lūgumu rakstu atkārtot atvēršanu saistībā ar preses brīvu Rumānijā. Pēc 2. decembra debatēm mani Rumānijas prezidenta padomnieki uzskata par valsts ienaidnieku, tāpēc es tikai varu sveikt lēmumu, eh, kas tika pieņemts vakar, kā uzvaru par mūsu apņemšanos aizstāvēt pilsoņu tiesības, eh, kas tiek mīdītas kājām, lai kāda arī būtu iestāde, kas to dara. Līdz ar to es sveicu šo uzvaru, konsensa gaisotni, kas valdīja šeit lūguma raksta komitejā. Tā ir saprāta uzvara pār kaislībām un likumi pret ļaunprātībām. Lēmums ļaus mums iziet no strupceļa un iziet no šīs strupceļa, kurā mēs esam iegrimuši šajā sarežģītajā situācijā. Jebkurā gadījumā visas politiskās grupas sadarbojas ļoti labi. Koordinatori vakar vakarā pieņēma mm, saprašanās memorandu, kas lemj par atsevišķu lūgumu rakstu izskatīšanu steidzamības kārtībā un vienlaikus viņi pārskatīja atkārtotas uh, lūguma rakstu atvēršanas uh, mehānismu koordinātoru līmenī. Es varu tikai sveikt priekšstādātājas kundzi šo lēmumu, jo šodien mums ir viss, kas nepieciešams, lai uh, nepieļautu krīzes nākotnē, un tas ir panākums mūsu komitejai un visiem tās locekļiem. Visbeidzot, gribu pasvītrot to apstākli, uh, ka esmu pārliecināts, ka mēs visi esam izdarījuši secinājumus no 2. decembra pieredzes, un kā komiteja mēs tagad gūsim lielāku ticamību, uzticamību savām misijām, un mēs būsim labāk ekipēti, lai kalpotu pilsoņu interesēm. Vēlreiz paldies jums visiem! par lielisko veidu, kā mēs sadarbojāmies, lai iziet no stūceļa. Paldies! Grazie. Paldies, Bustināra kungs. Nu, ko tagad? Uh, vēl kad kolēģis vēlas ko sacīt? Tad vienu mirklī, lūdzu. Tas ir cits jautājums. Es nezinu, vai koordinatori vakar debatēja par to, vai pieņēma to zināšanai. Es gribētu, lai atskaitē mēs ierakstītu, ka pagājušā nedēļa plenārsēdē Strasbūrā man bija tas gods būt par priekšstādātāju debatēs, kuru laikā tika iesniegts šīs uh, lūgumrakstu komitejas uh, ziņojums, to izdarīja priekšstādātāja, ziņojums par lūgumrakstu, kas tika izskatīts vairāk kārtīgi un attiecas uh, uz to, eh, kāda ir attieksme pret astmas slimniekiem un to ārstēšanu. Un bija maz komitejas biedru, kas bija klāt, bet tās bija debates, kas izrietēja vistiešākajā veidā no lūguma rakstu komitejas darbības. Un es gribētu paust apbrīnu priekšsādātājai Debašu organizēšana bija ļoti sarežģīta, jo darba kārtība tas bija kopā ar citu ziņojumu, kas bija pavisam par citu tēmu, tātad tas ir organizācijas dabas jautājums, problēma, es to jau teicu, es to teicu arī vēlāk, bet manuprāt ir svarīgi, lai komitejas biedri par to būtu informēti. Uh, Lūguma rakstu komitejas ziņojums tika prezentēts plenārsēdē, un parlamenta plenārsēdē to izskatīja, atbalstīja priekšlikumu, ar ko nāca klajā, kā jau es teicu, ar ļoti lielu cieņu izdevīja priekšstādātāja, kas ļoti precīzi atspoguļoja komitejas viedokli. Manuprāt, lūguma raksta iesniedzējiem jāzina, ka jautājumi, kas tiek izskatīti šeit, netiek izsmelti pilnībā, ka tos pēc tam var nodot uz eh, plenārsēdē, un daudzi kolēģi var piedalīties, un tas parāda, ka mūsu komiteja lietas dara saulaicīgi, tad, kad jautājums uz to attiecas. Mulțumesc, doamna președintă. Nu v-am cerut cuvântul decât să salut în numele. Paldies, eh, priekšsādētājs skundzes lūdzu vārdu, lai sveiktu lēmumu, ko pieņēma koordinatori attiecībā uz lūguma raksta atvēršanu par preses brīvu Rumānijā. Diemžēl. Mēs neesam īsti pieraduši pie tā, ka ir e, novirzes no demokrātijas, um, un nu, mēs zinām, ka cilvēktiesības netiek ievērotas dažkārt Eiropas Savienības ārpusē, bet reizēm tas notiek, kā izrādās, arī šeit Savienībā, un mūs visus tas uztrauc. Mums nepieciešama spēcīga demokrātiska savienība, kas ievēro cilvēktiesības. Tāpēc es sveicu šī lūguma rakstu atkārtotu atvēršanu un uzskatu, ka sadarbības starp politiskajām grupām ja neskaita 2. Eh, decembri, tad tas viss eh, notiek eh, veiksmīgi. Paldies! Jā. Dem möchte ich mich mit aller Form und Deutlichkeit anschließen und zu. Jā, es vēlētos visiem piekrist un attiecībā uz punktus, kurus pieteicos runāt, es vēlētos izteikt vēl dažus komentārus. Uzskatu, ka mēs kā lūgumrakstu komiteja nestrādājam paši sev, bet gan pilsoņiem, un šo uzdevumu mēs varēsim pildīt tikai tad, kad mēs uh, nestrādāsim savu partiju vai grupu interesēs un eh, kā centrālu uzskatīsim tieši pilsoņu sūdzības. Bez tam, um, Martīnes kungs, es uzskatu, ka eh, šīs lūgumraksts, kas nāk eh, no Vācijas, Klaina kunga lūgumraksts par astmas medikamentiem vai līdzekļiem, ir patiešām labi izdevies. Es vēlētos pateikties visiem, kas darbojās pie šī jautājuma. Es uzskatu, ka šajā jautājumā mēs patiešām aizmirsām par mūsu grupām. Uh, Es eh, vēlētos, eh, ka tad, kad mēs pēdējo reizi runājām par preses brīvību Rumānijā, balsojumā Tautas partijas grupas eh, deputāti apspriedās. Un tolaika Rumānijas deputāti, kas diskusijās vispār nepiedalījās, Un uh, tiešām gribēja pat aizkavēt šī lūguma raksta apspriešanu. Es vēlētos, lai koordinātori turpmāk ņemtu vērā šādas situācijas, kas ir notikušas pagātnē, šādus precedentus. Manuprāt, ja nākotnē tāds būs, būtu mūsu lūgumrakstu komitejas darba stils, tad uh, Mums būtu jāatcerās, ka lūgumrakstu komiteja nevar būt tāda cīņas vieta, kur savā starpā cīnās eh, dažādu valstu pilsoņi. Vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mums galvenais ir tieši pilsoņu sūdzības. Tas attiecas gan uz ziņojumiem, gan arī uz lūgumrakstu izskatīšanu. Tas attiecas arī uz to, kad mēs kādu lūgumrakstu pieņemam vai nē. Mēs nedrīkstam politizēt šīs diskusijas, kā tas ir noticis jau agrāk. Uh, Tādā gadījumā šis parlaments patiešām neizdara nekādu pakāpojumu uz pilsoņiem, un pats sev arī nē. Es uzskatu, ka nākotnē nekas tam līdzīgs vairs nedrīkstētu notikt. Grācija, kolēģi, Afner, kondi. Paldies, Ortner kungs, pilnībā var arī uh, piekrīst jūsu sacītajiem, ka nevajadzētu politizēt visus šos jautājumus, kurus mēs skatām balstoties uz katru lūgumu rakstu atsevišķi, un es uh, arī, ka visi to eh, pieņem un tikosimies eh, godīgi. Un tagad nākamais punkts. Apstiprināsim eh, protokolu. Nē, vispirms Vetmans kundze. Jā, atvainojiet, man ir vēl viens uh, jautājums, jautājums, ko es vakar jau uzdevu. Runa ir par eh, Spānijas eh, pilsoņu jautājumiem attiecībā uz piekrastes eh, līkumu. Piekrastes zonai koordinatāri runāja par šo jautājumu, kādā veidā mēs rīkosimies. Es saņēmu visai tādu bezcerīgu, izmisīgu ēpastu, kur man tika teikt, ka šis piekrastes zonas līkums ir spēkā un ka. Kā īpašumi pašlaik tiek nodoti valsts īpašumā, ka šie īpašumi vairs nav pilsoņu, un tie vairs nav tiesības ar šiem īpašumiem, bet, pars, eh, ja viņiem ir palikuši vēl kādi īpašumi, tad viņiem par to ir jāmaksā, un es arī redzu šajos eh, vēstulēs izmisumu, es to saprotu, var pilnībā piekrist arī kolēģu sacītajam. Mēs nevaram politizēt šāda veida debates. Mums ir jāņem nopietni pilsoņu satraukums, mums ir jārod arī risinājumi pilsoņu labā. Mums ir jāturpina strādāt šajā virzienā. un eh, jādara viss, lai mēs varētu strādāt pilsoņu labā. Jā, diemžēl mēs nerunājām vakardien par šo jautājumu. Varbūt es ceru, ka mēs to skatīsim nākamajā koordinatoru sanāksmē, jo, kā jau teicu, ievadvārdos mēs runājām, manuprāt, runājām līdz eh, bez 15.7. vakarā par to, kādā veidā tiek piešķirti ziņojumi un atzinumi par šo jautājumu, un tas, protams, nav Ehm, tas nav, protams, tās nav diskusijas, protams, tas ir jārunā jā, pār pilsoņiem, pilnībā piekrītu arī kolēģiem. Nā, ka mums nākotnē nevajadzētu vairs strīdēties par ziņojumiem, bet vairāk par eh, to, kā aizstāvam savus pilsoņus. Un eh, nākamajā koordinātoru sanāksmē, protams, es arī pati personīgi uzņemos to, lai mēs šo jautājumu skatītu kā mm, prioritāru. Un tagad atgriežos pie darba kārtības apstiprinam 1. un 2. decembra protokolu, ko vakardien mēs arī pārcēlām uz šīs dienas sanāksmi, jo vakar tika minēts dažas problēmas, un tagad varam apstiprināt 1. un 2. decembra protokolus. Problēma nav, iebildumi nav, protokolu apstiprināt. Kā jau vakar arī paredzējām, un kā tika teikts, vakardienas sanāksmes ievadu vārdos darba kārtība nedaudz ir grozīta. Uh, 13. punkts ir pārcelts uz nākamo sanāksmi un tādējādi tieši pārējiem uz 14. atzinums par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem. Atzinums, kurš diemžēl zinām, ka tur ir ļoti blīvi cieši termiņi. To vajadzēja apstiprināt mūsu uh, komitejā nākamajā 1. februāra sanāksmē, un tieši iemesla dēļ arī uh, pateicos sekretariātam, ka ir pātrināts. Uh, pātrināti termiņi esmu jums izlījusi arī pagājušās nedēļas beigās atzinuma projektu, projekta versiju un ar koordinātoru piekrišanu arī uh, arī tad asamblē runās par šiem jautājumiem kā par prioritāru. Tātad, atvainojiet, saka priekšētā. One moment at the end. Can you remember me at the end? Yeah. This one? Okay. Quindi, perdonatemi perché qui. Il, la bozza di parere che atzinuma projekts, kas ir izdalīts un par kur varam uzsākt šorīt arī sarunas, ir atzinuma projekts, kurš, manuprāt, mēs visi arī varam uzteikt paveikto darbu pie šī dokumenta. Ir diezgan maz šeit komentāru. Ir uzstājoties arī cībā uz INKO komiteju, mēs ļoti skaidri norādām, kā tas arī mūsu komitejas uh, rak, um, aspektā tieši tātad uh, koncentrēties uz pilsoņu un pilsoņu tiesībām. Tas ir arī mūsu komitejas darba centrs, tādēļ arī mēs to uzsveram īpaši. Uh, Un vēl arī uzsveru un pasvītroju, cik svarīgi ir daži no šiem 18 punktiem, kas ir atzinumā, par kuru diskutēsim. Es domāju, ka īpaši atbilstīgi mūsu komitejai, komitejai būtu atbalstīt punktu piekto. Piekto punktu un lūgumu, kāds tur ir pausts. Lūdzam tātad komisijai vai pareizāk sakot, atzinīgi novērtējam komisijas aicinājumu dalību valstīm līdz 0,5% samazināt to vienotā tirgus direktīvu proporciju, kas vēl nav transponēts valstisība aktos, jo mēs ļoti tie labi zinām, cik daudz sūdzību nāk no pilsoņiem, jo tieši šīs problēmas dēļ. un šīs atšķirības, kādas ir starp pilsoniem dažādās dalībvalstīs. Nu, un arī sēstais punkts ir ļoti svarīgs attiecībā arī uz mūsu komitejas darbu. Ar šo punktu mēs vēlreiz uzsveram, cik ir nepieciešama arī samazināt pārkāpumu procedūru izskatīšanas ilgumu komisijā vakardienu. Tas nav nejauši, arī bija diskusija par eh, četriem dažādiem lūgumu rakstiem, kuras nāca no dažādiem Eiropas Savienības valstīm. Visi šie lūguma raksti, kur ir saistīti ar to, ka to izskatīšana ir pārāk ilga. Tas vairs neatbilst uz uh, uh, korektu pilsoņu interešu risinājumu risināšanu. Ja visi lūgumraksti bija attiecie, attiecījās tieši uz pārkāpumu procedūru, un šī izskatīšana ir ārkārtīgi ilga. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi, ka mēs arī šeit runājot par e, šo komisijas lēmumu, arī minēt jautājumu, ar kur mums nāk saskarties katru dienu. Tālāk arī atzinumā ir arī Pamatot ir arī vairāki aicinājumi komisijai veicināt, atbalstīt, mudināt, dialo izvērst dialogu ar arī pilsonisko sabiedrību, ar pilsoņiem, arī organizētā asociāciju formā, ar organizācijām, kas pārstāv dažādas pilsoņu intereses, izveidot arī labāku pilsoņu piekļuvi iekšējiem tirgumu. Tā ir absolūta prioritāte Es uzskatu, ka šis atzinums satur visus uh, elementus un mūsu ieteikumus, uh, kādi nu, mums ir, uh, kāds ir mūsu uh, pienākums arī tos iekļaut un kas sasauc ar mūsu darbu. Tas arī viss no mans puses un atzinums jums ir izdalīts, aicinu izteikties īsi par to. Uh, Tad, nu, lūdzu, kurš vēlas izteikties par šo atzinumu? Sí. Ir kolēģa Jāra. Jā, es eh, möchte das ausdrücklich unterstützen. Jā, es varētu to atbalstīt. Lūgumrakstu procedūrās mums vienmēr ir jāatklāj problēmas, un mums galvenokārt ir jānorāda uz svarīgākajiem punktiem. Pirmkārtām, uh, mēs jūtam, ka tiesību piemērošana un pilsoņu tiesību ievērošana Eiropas Savienībā ir visnotaļ atšķirīga. Te es varu atsaukties, piemēram, uz uh, Spānijas uh, likumiem. Īpašuma tiesības bieži vien tiek atšķirīgi izvērtētas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu tomēr domāt par saskaņošanu vai harmonizēšanu. Bieži vien man rodas tāda sajūta, ka tad, kad eh, kāds pilsonis maina eh, savu dzīvesvietu Eiropas Savienības eh, robežās, viņš nejūt, ka būtu tāds kopējs tiesību ietvars. Un otrā problēma ir šāda. Tad, kad mēs konstatējam, ka šāda problēma pastāv, ka kaut kas nav kārtībā, tad mēs vienmēr uh, saskaramies ar to, ka e, pārkāpuma procedūras ilgst e, pārāk e, gari. Es domāju, ka lūgumrakstu komiteja varētu arī to atbalstīt. Vienotais tirgors ir labs ekonomikai, tas ir ļoti svarīgs, taču galvenais ir jādomā par pilsoņu interesēm. Ja mēs vēlamies, lai um, pilsoņi atbalstītu Eiropas Savienības projektu, tad mums ir jāstrādā viņu interesēs. Paldies. Un tagad komisijas vārdā Bergers kundz lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es piedāvāju nedaudz paieties atpakaļ runājot uh, par vienotā, akta par vienoto tirgu sagatavošanu. Un uzklausīšanas laikā komisārs Barnie ļoti stingri uzstāja uz savu gribu panākt, lai visu pasākumu centrā būtu pilsonis. Akts par vienoto tirgu, Single Market Act, tika izstrādās. Es teiktu, to izdarīja komisāra kolēģija jo tas bija transversālais pasākums ar visām, visiem ģenerālvaldu direktorātiem Eiropas komisijā, kas ir e, saistīti ar vienoto tirgu. Komisārs Barņie ļoti uzmanīgi izskatīja visus iedvesmas avotus, kādi vien iespējami. Iepriekšējā komisāra profesora Montī darbu, Līga Reša ziņojumu, to, kas darīts IMKO komitejā, mums komisija 27. oktobrī pieņēma projektu aktam par vienoto tirgu, kas tika iesniegts debatēm. Ir īpaša tīmekļa vietne, kas veltīta aktam par vienoto tirgu, un mēs sagaidām e, ieguldījumu līdz 28. februārim. Visi priekšlikumi tiks ļoti uzmanīgi izskatīti. Komisārs un dienesti strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu, lai turpinātu darbu IMCO komitejā un referentu darbu par dažādām vienotā tirgus akta sadaļām. Kalnietes eh, kundzes, eh, Busoila un Korejā de Kampusa kunga darbs. Tas, kas 10. decembrī tika pieņemts eh, priekšlikums projektam, kurā atbalstīti priekšlikumi, kas iesniegti aktam par vienoto tirgu. Ņemot vērā dažādos priekšlikumus, ko sniegs parlaments, pārdome, ekonomikas un sociālo lietu komiteja, reģionu komiteja, visi pilsoņi, kas vēlas iesaistīties šajās konsultācijās, un tad komisārs domās par priekšlikumiem, kas varētu tikt iesniegti aktam par vienoto tirgu galīgajā versijā, uh, kas, ko pieņems pavasarī. Protams, ņemot vērā uh, rezolūcijas, kas pieņemtas Eiropas parlamentā. Un šajā sakarā lūgumrakstu komitejas ieguldījums ir īpaši bagātinošs un nozīmīgs, uh, ņemot vērā visu informāciju, ko tā saņem no pilsoņiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Grazie, Lei, Oken. Paldies, Okens kundze. Šī tak for par. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos uh, paust savu pateicību par šiem priekšlikumiem. Es domāju, ka mēs varam piekrist uh, lielākajai daļai, bet ir uh, divi punkti, par kuriem es um, vēlētos saņemt vairāk skaidrojumu. Piemēram, astotais punkts. Uh, under punkt 8, hvor vi uh, skal have øh, klare regler. Tātad par devīto punktu mēs vēlamies, lai būtu skaidrāki noteikumi. Mēs, pa, mēs patiešām nevarēsim strādāt, ja šādu detalizētu noteikumu nebūs. Un pie septītā punkta patērētāji, piemēram, varētu iesniegt eh, kopēju prasību. Es domāju, ka pie šiem diviem punktiem mums būtu jāsaņem tādi lielākie, skaidrāki komentāri, bet eh, visādā citādā ziņā esmu apmierināta. Jā, mēs esam jau arī paredzējuši tātad šos blīvos termiņus. Jāteic, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir uh, eh, ceturtdiena, piec, nu, trīs pēcpusdienā apkoposim grozījumus un tad uh, balsošana paredzēta arī nākamajā februāra, 1. Eh, februāra sēdē. Paldies! Tagad pārējiem pie nākamā punkta. 15. punkts. Pasākumu pēc ziņojuma par Nord Stream gāzes vadu, ko plānots būvēt Baltijas jūrā, lai savienot Krieviju un Vāciju ietekmu uz vidi. Geringer, lūdzu. Dziękuję, pani przewodnicząca. E, ostatni raz rozmawiam... Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo reizi mēs e, runājām par šo jautājumu 2010. gada jūlijā. Tas notika mūsu komitejā. Un tieši to laika e, Eiropas komisija atbildot uz mūsu jautājumiem šķita uh, visnotaļ apmierinātā ar ziņojumu, ko ir iesniedzis Nord Stream. Šo ziņojumu apstiprināja arī piecas dalībvalstis, arī Vācija, Krievija, Dānija, Somija, citu valstu starpā. Komisija uzskatīja, ka tai nav nekas darām šajā sakarā un tā akceptēja investoru sagatavoto ziņojumu. Tā neņēma vērā uh, tādu ziņojumu, ko gatavojuši cilvēki, kurus ietekmētu iespējamās vides un dabas katastrofas sekas. Uh, Mans jautājums tagad ir šāds. Eh, vai tad komisija nav uzraudze 85 eh, direktīvu ievērošanai, kur ir runa par to, ka eh, direktīvu īstenošana ir jāuzrauga un ir jāskatās, kā tās tiek piemērotas dalībvalstīs. valstīs? vai komisija ir tagad apmierināta ar Nord Stream sagatavoto ziņojumu, vai tā ir apmierināta ar sociālo un sabiedrības konsultāciju rezultātiem, ko organizēja šis uzņēmums. Vairākas organizācijas, ārkārtīgi daudzas organizācijas īstenībā ir neapmierinā, neapmierinātas ar šo ziņojumu rezultātiem, kura ir runa par ietekmes uz vidi izvērtējumu. Igaunijas dabas fonds, Igaunijas uh, dabas organizācija un arī zaļā kustība nav apmierinātas ar šiem rezultātiem un vēl ar vien tiek gaidīts administratīvās tiesas spriedums Somijā par uh, teritoriālo ūdeņu uh, piesārņojumu Igaunijā un Somijā. Šīs organizācijas saka, ka ietekmes uz vidi izvērtējums ir nepilnīgs un tajā nav uzskaitīti visi apdraudējumi videi. Protams, mēs vēl ar vienu gaidām uh, tiesas spriedumu taču tas noteikti prasīs laiku. Vēl kāda organizācija eh, Vācijas eh, dabas fonds uzskata, ka uh, ietekmes uz vidi izvērtējums nav adekvāts. Un tā izdarē spiedienu šo uzņēmumu bez kaut kādiem eh, tiesību aktu piemērošanas gadījumiem, un šim dabas fondam izdevās iegūt vairākus miljonus eiro dabas projektu īstenošanai. Jautājums ir, kāpēc Nord Stream eh, maksā tik daudz naudas, lai uh, vērstos pret sekām, kuras šajā ziņumā tiek uzskatītas par tik niecīgām vai neievērojamām. Dabas fondam izdevās iegūt kompensāciju par kaut ko tādu, ko sākumā vispār uzskatīja par nēsošu. Vēl kāda organizācija koalīcija par tīru Baltiju arī nav apmierināta ar šo ietekmes uz vidi izvērtējumu, ko ir sagatavojis Nord Stream. Ir sagatavota rinda jautājumu šim uzņēmumam, bet uz tiem nav saņemtas atbildes. Vai tiešām šādā veidā tiek organizētas publiskās konsultācijas un vai komisija ir ar to apmierināta? Noslēgumā Mums ir arī jāapšauba, vai šis ziņojums ir patiešām adekvāts un vai šis ietekmes uz vidi izvērtējums, ko ir eh, rakstījis Nord Stream, eh, ir pareizs, jo eh, šīs pētniecības iekārtas nemaz nepieder Nord Stream. Nord Stream ir samaksājis vairāk kā 5 miljonus eiro uh, Gotlandes universitātei, kas pēc tam sagatavoja analīzi šim uzņēmumam. Tāpēc mums rodas jautājums, vai analīze tiešām ir bijusi neitrāla un objektīva. Zvejnieki jau tagad redz, ka viņu uh, zvejas eh, vietas ir mainījušās, jo projekts jau tagad negatīvi ietekmē viņu darbību. Nord Stream maksā naudu zvejniekiem. Mēs nezinām, kāda ir šī procedūra, jo uh, līgumi nav publiski pieejami, taču mēs, piemēram, zinām, ka poļu zvejnieki saņem kompensācijas, kas pats sasniedz 5000 eiro par vienu zvejas kuģi, un Zviedrijas zvejnieki saņem 30 tūkstošus eiro par vienu zvejas kuģi. Šīs kompensācijas tiek saņemtas tāpēc, ka e, šīs zvejas vietas ir mainījušās, tās ir nobīdījušās, nobīdījušās uz vienu vai otru pusi. Uh, Vai tiešām Eiropas Savienībā visiem nebūtu jāspēlē pēc vieniem spēles noteikumiem? Vēl viens, viena interešu grupa ir mūsu dalība valstis. 2009. gadā Latvija pauda bažas par ietekmes uz vidas vērtējumu un arī par dažādiem drošības jautājumiem. Arī Lietuvas varas iestādes ir teikušas, ka kaitējums videi ir novērtēts pārāk zēmu šī projekta ietveros. Uh, Tieši tāpēc ir ļoti daudz bažu par šī projekta gaitu. Noslēgumā Nord Stream atbild uz šiem apvainojumiem no interesētajām pusēm tikai tad, kad tiek izdarīts patiešām spēcīgs spiediens. Vai tas ir akceptējami Eiropas komisijai? It īpaši ņemot vērā, ka šis projekts tiek organizēts Eiropas Savienības uzraudzībā un uh, to uzskata par vienu no Trans-Eiropas eh, tīkla projektiem un par vienu no lielākajiem projektiem Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības, eh, es atvainojos, Nord Stream eh, interneta mājaslapās var atrast Eiropas amatpersonu citātus. Viss izskatās tā, it kā uh, nebūtu vairs nekādu šaubu un visas atļaujas būtu sniegtas. Tad es vēlreiz atkārtošu savu jautājumu, vai Eiropas komisija ir apmierināta ar ietekmes uz vidi izvērtējumu, ko ir sniedzis Nord Stream, un ar eh, sociālo konsultāciju rezultātiem. Vai visu vides organizāciju viedoklis un eh, polijas lauksaimnieku bažas eh, nav pamatotas? Kāds ir Eiropas komisijas viedoklis šajā jautājumā? Paldies, tad arī vārds komisijai. Stāsts Nīkas, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšādātāji. Patiešām. Šīs jautājums uh, gan Eiropas parlamentā, gan Eiropas komisijā tiek izskatīts jau kopš 2007. gada, kad tika iesniegti lūgumraksti. Kopš tā laika esam organizējuši divas publiskas uzklausīšanas un arī citas sanāksmes šajā komitejā Eiropas parlamentā. Komisija no paša sākuma skaidro, ka tai nav at atbilstošā kompetence un institucionālie pienākumi veikt neatkarīgus pētījumus. Gribētu sniegt skaidrojumu. Šodien mēs liekam uzsvaru, kā jau mēs dzirdējām no godājumās deputātes, uz eh, veikto pētījumu izvērtēšanu. Vienmēr tiek runāts par kvalitāti un arī par šo pētījumu kompetenci. Priekšēdētāji, ja jūs man ļausiet, pirmkārtām es vēlētos teikt, ka projekts no Nord Stream puses jau pašā sākumā tika iekļauts komisijas, padomes un parlamenta lēmumā, kas tika pieņemts 2006. gadā. Tur tika izvirzītas vadlīnijas eh, desmit prioritāriem projektiem. Bija ļoti garš projektu saraksts, kādus varētu īstenot nākotnē, un īstenībā lēmumu pieņēma padomi un Eiropas parlaments. Šajā lēmumā tika skaidri noteikts, ka e, projektiem, kā jau vienmēr e, tas ir noteikts, un arī šajā lēmumā tas tika vēlreiz atkārtots, ka šiem projektiem ir jāievēro e, vides tiesība akti. Šāda veida projektiem šie tiesība akti ir vi, ietekmes uz vidi izvērtējums. Godājumā deputāte atsaucās par šo pētījumu apmaksas, kā, uz šo pētījumu apmaksas kārtību, bet eh, tas ir normāli, tas ir noteikts attiec, attiecīgajā direktīvā. Tieši projekta attīstītājs sniedz vajadzīgo informāciju varas iestādēm. Galu galā viņiem ir vajadzīgā kompetence, lai sniegtu šādu informāciju. Savukārt varas iestādes sniedz atļaujas. Visa šī informācija, ko sniedz projekta attīstītājs, kas uh, nebūtu nav jāsniedz pētījuma formā, kā tas bija šajā gadījumā, tiek pētīta publiskajās konsultācijās. To pēta arī atbilstī, atbild, atbildīgās varas iestādes, kurām ir jādod atļaujas. Tad, tad varas iestādēm, kas runā par vidas jautājumiem, ir pienākums pētīt šo informāciju. Tas ir interaktīvs process, kā tas bija arī šajā gadījumā. Ņemot vērā šo direktīvu, ir paredzētas divas e, konsultācijas. Viena ir ar atbild, atbildīgajām iestādēm un otra ar sabiedrību. Es e, komisijā darbojos jau ilgi, un tas ir pirmais projekts, kur notika tik plašas sabiedrības konsultācijas. Visās eh, dalību valstīs, eh, kuras skar šis projekts, notika konsultācijas arī Eiropas parlamentā, nacionālajās parlamentos un arī citos fórumos. Visas konsultācijas bija pieejamas plašai sabiedrībai. Komisija jau no paša sākuma ir teikusi, ka eh, tā kā mums nebija jāgatavo pašiem savus ziņojumus, mēs kontrolēsim šo aktivitāšu procedūru. Mēs oficiāli apspriedām šo jautājumu uh, institūcijās izveidotās grupās, piemēram, uh, darba grupa, kur darbojās ietekmes uz vidi izvērtējuma eksperti. Šajās darba grupās piedalījās eksperti no visām 27 dalību valstīm. Tie bija atbildīgi par šo ietekmes uz vidi izvērtējumu. Dažos gadījumos mums bija arī sarunas par progresu, uh, attiecībā uz darbu pie šī ietekmes uz vidu izvērtējuma. Nevienā no šajām sanāksmēm nebija nekādu oficiālu strīdu no attiecīgo dalībvalstu puses attiecībā uz datu precizitāti. Priekšsēdētājs kundze, par kādiem datiem tad mēs runājam? Mēs runājam par detalizētiem zinātniskiem datiem. Šeit ir runa par cauruļvadu, kas ved no Krievijas uz Vāciju. Tie ir 1200 kilometri. Un šis caurļuvads e, šķērso ekskluzīvu ekonomisko zonu un dalībvalstu ūdeņus, un attiecībā uz to dalībvalstīm ir jādod savas atļaujas. Tieši tāpēc saskaņā ar direktīvu par ietekmes uz vidi izvērtējumu un ESPO konvenciju šajās pārobežu sarunās komisija jau no paša sākuma solīja nodrošināt, lai visas šīs konsultācijas notiktu. Nav iespējams uzskaitīt šeit eh, šo milzīgo darbu, kas ir paveikts pie konsultācijām. Eh, pēdējā komisijas eh, ziņojumā jūs atradīsiet daudz tehnisku datu par Vācijas ietekmes uz vidu izvērtējumu. Es vēlētos atgādināt, ka tika veikti neatkarīgi ietekmes uz vidi izvērtējumi visās dalībvalstīs - Somijā, Dānijā, Vācijā, Zviedrijā un Krievijā. Tad tikai attiecībā uz Vāciju tika izsniegts tehnisks ziņojums, kurš aptvēra vairāk nekā tūkstots lapas. Tāpat eh, bija sagatavots arī tāds netehnisks kopsavilkums plašākai sabiedrībai uz 48 lapām. Bija arī konkrēts ziņojums par dabas aizsardzību, bija arī papildziņojums, ko uh, sarakstīja balstoties uz dabas aizsardzības organizāciju lūguma, un bija arī atsevišķs pielikums ar tehniskiem datiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šis projekts bija tik specifisks, ka vajadzēja tam pievērst vairāk uzmanības. Visās dalībvalstīs bija vairāki dienesti, kas piedalījās šajā darbā. Došu vēl vienu piemēru. Bija ļoti svarīgi, lai cauruļvats neietu pāri vecai munīcijai un lai tas neuzsprāgtu. Jūs varat iedomāties, cik svarīga ir, svarīgas ir šīs darbības. Bija vecas mīnas, kas eh, tika speciāli spridzinātas eh, jūras spēku uzraudzībā. Tur piedalījās, piemēram, Somijas un Zviedrijas jūras spēki. Kā gan komisija varētu atrast šīs mm, grūtās vietas jūras dibenā, vai kā eh, sabiedrība varētu uh, labāk noteikt, kur tieši šim cauruļvadam ir jāiet, lai izvairītos no munīcijas. Piemēram, munīcijas spridzināšana ir normāla darbība Baltijas jūrā, jo galu galā Baltijas jūrā ir ļoti daudz vecas munīcijas. Tāpat mm, Nord Stream arī slēdza vienošanās ar cilvēkiem, kuriem ir sūdzības. Taču tad, kad tiek eh, dotas atļaujas, kā jau es skaidroju, tas ir interaktīvs process. Dalībvalstis, kuras ir atbildīgas par atļauju sniegšanu, uzliek dažādus nosacījumus projektu attīstītājiem. Tad šie nosacījumi ir jāizpilda. Šie nosacījumi var būt kompensācijas, šie nosacījumi var būt dažādi mm, vides eh, aizsardzības pasākumi, tie var būt eh, papildu pētījumi, kas attīstītājam ir uh, jāveic. Šajā gadījumā, pēc tam, kad Vācija deva savas atļaujas, parādījās jautājums attiecībā uz navigācijas iespējām uz Polijas ostām, jo Polijas varas iestādes eh, pēc visiem šiem pētījumiem pieņēma lēmumu, ka nākotnē eh, šo ostu dziļums varētu tikt palielināts. Te ir runa par Ščecinu un Sinovici polijā. Šo lēmumu rezultātā, pēc tam, kad Nord Stream tika dota atļauja, Vācijas varas iestādes atsauca šo atļauju un norādīja, ka ir jāveic jauna riska analīze. Tā rezultātā Nord Stream uzņēmumam vajadzēja pārvietot sauruļvadu par 12 kilometriem un kādā citā posmā nācās to padziļināt par pusotru metru, nekā iepriekš bija paredzēts. Atbildot uz deputātas jautājumiem, jā, pamatojoties uz visu informāciju, kas mums tiek sniegta oficiālajā līmenī, balstoties uz kontroli, ko esam veikuši gadu gaitā, mēs uzskatām, ka šī procedūra ir patiešām uh, tāds kā piemērs attiecībā uz sabiedrības iesaistīšanu, uz sniegtajiem rezultātiem, un tieši tāpēc šo projektu mēs izmantojam kā projektu, kas ļautu mums veicināt eh, mūsu domāšanu par vidas aizsardzības jautājumiem pārobežu projektos. Es saprotu, ka man nav atvēlēts pārāk daudz laika. Šis projekts mums ir ļoti svarīgs, un es vienmēr esmu teicis, ka mēs varam vest debates arī ar, kopā ar projektu attīstītājiem un arī ar dalību valstīm, tā lai katrs varētu paust un pastāstīt par savu pieredzi, un mēs varētu tad arī skaidri noteikt, kas tie ir par projektiem. Pašlaik projekts ir pa pusē pabeigts. Caureļvats jau ir uzcelts 600 km gadījumā bez jebkādām problēmām attiecībā uz munīciju, dabu vai tā tālāk. Jā, Mums šis veids, kā tika veiktas eh, publiskās konsultācijas, pamatojoties uz oficiālo ziņojumu, manuprāt, bija labs, un mēs eh, varam no tā daudz ko mācīties. Lielas paldies! Lielas paldies arī paldies uh, par jūsu atbildes, uh, atbildi, kur ir visai izsmeļoši, bet, protams, arī es nedomāju, ka tas uh, var arī mazināt lūgumraksta autora bažas, bet vispirms Valēzē kungam vārds lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos pateikties arī Eiropas komisijas pārstāvim par viņa atbildi uz Genīgais de Odenbergs kundzes sacīto. Viņa teica vienu lietu, bet jūs atbildējāt uz kādu citu lietu, un tur ir tāda zināma disharmonija. Šī gāzes vada vīdes aspekti, protams, ir ļoti svarīgi. Vēlos norādīt uz to, ka vīdes aspekti nav vienīgā problēma. Cilvēku dzīvo um, pie Baltijas jūras. Mēs dzirdējām vēl vienu ļoti satraucošu lietu, kur jūs minējāt tikai garām ejot, kas pārkāpju fundamentālo uh, preču un pakalpojumu brīvā aprīti, kas ir Eiropas Savienības funkcija pamatā. Eiropas komisija, kā uh, Eiropas Savienības izpildi iestāde, institūcija, tā ir jāīsteno parlamenta rekomendācija. Šajā gadījumā Eiropas komisija jānodrošina, ka Nord Stream projekts atbilst starptautiskajiem likumiem, tiesībām, kas arī nodrošina Baltijas jūras reģiona attīstību, un ar to es domāju brīvu pieju arī visām ostām. Par to tika runāts arī statautiskajos mēdījos. Un Polija arī lūdza padziļināt eh, vai paaugstināt to dziļumu, eh, kurā tiek izstrādāts šis gāzes, lai nodrošinātu pieju visām Polijas ostām. Mums tikas, lai eh, gāzes vāts netraucētu arī polijas ostu darbību turpmāk un kuģu brīvu pārvietošanos. Un es saņēmu informāciju, ka viena no, no gāzes vediem, kas arī šķērsos eh, šo teritoriju, ir 17,5 metru dziļumā un tās liedz eh, kuģiem brīvi pārvietoties kuriem ir nepieciešams dziļums, kas ir uh, lielāks par 13 metriem. Tāda rezultātā ostai nav vairs iespējams uzņemt lielākus kuģus nākotnē, un tas bloķē tās darbību. Ir jāuzsver, ka plāni ir sagatavoti tikai pagājušajā gadā. Tādējādi mēs nevaram pieņemt Nord Stream sacīto, ka uh, Polija nevēlas attīstīt ostu nākotnē. Tas ietekmēs ostas konkurētspēju nākotnē, piemēram, salīdzinot to ar Ostoks ostu, kas, ir, kas var saņemt, uzņemt lielākus kūģus. Mēs par to jau runājām eh, šajā komitejā jūlijā pagājušajā gadā, taču jautājums nav atrisināts un arī joprojām tas ir aktuāls. Mēdī ziņo, ka 2011. gada 10. janvārī ostas iestādes un Nord Stream vienojās par ekspertu grupas izveidi, par darba grupu, kas strādās pie uh, gāzes atdziļuma paga, uh, padziļināšana, lai varētu nodrošināt piekļuvu ostai. Nesmu vienīgais, kas baidās, ka tas ir vēl viens solis, kas ir spērts, lai varētu apiet problēmu. Eiropas komisija ir līguma uzraugs, tādējādi komisijai ir tiesības uzsākt procedūru attiecībā uz brīvu preču pakalpojumu pārvietošanos pārkāpumu. Jāatgādina, ka tādējādi tiek. Uh, um, pieejas problēma ir Vācijas ūdeņos un nevis starptautiskos ūdeņos, tādējādi komisijai ir tur savs vārds sakāms. Es vēlētos, lai Eiropas komisijas pārstāvī uh, atbildētu uz manis minēto problēmu. Es gribētu arī zināt, vai arī tiks sagatavots juridiskā analīze. Vēl viens uh, punkts, un to jau minēja arī Geringers de Ödenbergs kundze, par to detalizēti nerunāšu, bet uh, es, par kompensācijām zvejniekiem. Un arī šeit, man liekas, tas ir vismaz negodīgi, ja ne vairāk, ja poļu zvejnieki saņem desmit reizes mazākas kompensācijas nekā, piemēram, dāņu vai zviedru zvejnieki. Lūdzu, aicinu komisiju arī pievērst uzmanību šim jautājumam. Lielas paldies, Basinaukungs. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāteic, ka tas ir tāds, nu, tāds. Uh, noslēgts eh, ceļš, jo komisija saka, nu, daļa projekta jau ir īstenota, <clears throat> īstenošana jau ir pusceļā, ko nu darīt? Kolēģi! Atgriezīsimies pie Lībītski ziņojuma un tā satura. Šajā ziņojumā tikko uzdot vairāk jautājumi. Uz tiem nav vēl mm, gūta atbilde, nedz no Nords, arī nedz no komisijas. Pirmais jautājums par uzticamību un par vīdes ietekmes novērtējumā objektivitāti, ja šo novērtējumu izstrādā uzņēmums. Un es domāju, ja mēs to saucam par interešu konfliktu, tas vēl ir maigi sacīts. Nē, tas ir rupšs eh, interešu konflikta Uh, pāraugs. Es neredzu, kurš investors būtu tik naivs un dāsns maksāt uh, kompānijai īstenot projektu, kas būtu pretrunā ar viņa mērķiem. Otrakārt. Mums nav nekādu garantiju atgādinu un uzsveru nekādu garantiju gadījumā, ja notiek uh, katastrofa. Jo īpaši, kad mēs tagad esam piedzīvojuši Meksikas līča uh, katastrofu ar uh, British Petroleum, uh, Jā, Nordsrīna pārstāvis saka, ka katastrofas apmērs nevarētu būt tik liels, jo šeit runa ir par gāzu, nevis par naftu. Bet un tomēr, ja amerikāņu, un atcerieties, tā ir amerikāņu valdība, nedz kāda maz eh, uzņēmums, joprojām cīnās ar British Petroleum, kad runa ir par 20 miljārdiem dolāru. Uh, Šis strīds vēl nav noslēdzies. Kā mēs vispār varam iedomāties, kā kādam būs pietiekami lielas pilnvaras, lai lūgtu kompensācijas gadījumā, ja notiktu šāda dramatiska katastrofa? Mums nav nekā, nedz no juridiskā viedokļa, nedz no institucionālā viedokļa. Numur trīs. Parunāsim par drošības riskiem pasaulē, kur eh, draudi palielinās, kur ir arī dažādi startautiskie režīmi, mums nav nekāda konkrēta rez, eh, risinājuma, kā eh, risināt drošības jautājums attiecībā uz Nord Stream. 3. Kā ar turpmākiem projektiem, kas drīz tiks eh, izvērsti Melnajā jūrā, ja mēs neizdaram nepieciešamos secinājumus no Baltijas jūras projekta. Nekā Nav neviena vārda par šiem turpmākiem projektiem. Nec komisija par to, ko saka, nec arī par, eh, par to arī nesaka nevārdu enerģijas komisārs. Totāls klusums. Un visbeidzot, Krievija joprojām vēl nav ratificējusi ESPO konvenciju. ESPO konvencija ir galvenais, atgādinu, galvenais juridiskais instruments, kas piemērojas valstī, lai varētu risināt ar vidi saistītas problēmas mūsu juridiskajā līmenī. Vēršos pie Eiropas komisijas. Tas ir Eiropas komisijas darbs. ESPO konvencija ir absolūta prioritāte mūsu strateģiskajā partnerības dialogā ar Krieviju. Vai tas ir atkal kārtējais tukšais teikums? Atbilžu nav. Un visbeidzot, man secinājums ir tāds, ka mūsu cīņā, kā Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai, mūsu cīņā ar multinacionālajiem uzņēmumiem enerģijas jomā mēs joprojām esam vāji. Un attiecības joprojām ir nesabalansētas. Liels paldies! Šimanskī lūdzu aicinu kolēģis izteikties īsāk, jo ir septiņi pieteikšies deputāti, kur vēlas te izteikties, un tad vēl ir jāuzklaus arī komisijas pārstāja. Lūdzu, acīm izteikties īsāk. Liels paldies! Tika pieminēti vairāki jautājumi. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz faktu, ka Eiropas parlamenta rezolūcija, kas tika gatavota 2008. gadā, atsaucās arī uz citiem jautājumiem, ne tikai vidas jautājumiem. Piemēram, 15. punktā mēs aicinājām komisiju analizēt, vai šīs investīcijas eh, tiek veiktas saskaņā ar kopienas un starptautiskajām tiesībām. Uh, Es gribētu uzdot jautājumu komisijai, ko komisija jau ir darījusi, lai analizētu šo jautājumu. Īpaši es gribētu uzzināt, vai Eiropas komisijai ir garantijas attiecībā uz faktu, ka Nord Stream projekts būs pieejams trešajām valstīm. Šis ir ļoti svarīgs kritērijs, ja runa par gāzes tirgu. Gazprom īpaši patīk šis kritērijs, un Gazprom vienmēr cenšas apiet šo kritēriju, ja ir runa par tā projektiem un līgumiem. 29. punktā mēs runājām par šo investīciju ekonomiskajām sekām. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai, ko komisija ir darījusi attiecībā uz šī projekta ekonomiskajām sekām. 40. punktā mēs arī jautājām par ietekmes uz vidi izvērtējumu. Es atvainojos par ietekmes izvērtējumu, ja runa par gāzes tirgu. Ko komisija ir darījusi, lai analizētu konkurences līmeņus un eh, konkurences ietekmes gāzes tirgu? skaidrojums. Nav taisnība, ka piekļuve ostām eh, Šķecinā un eh, Sinovicē ir eh, slēgta. Polijā šis jautājums vēl nav atrisināts. Ir iesniegts lūgums Hamburgas iestādēm, un vēl ar vienu pastāv konflikts. Pašlaik mēs vēl nevaram simtprocentīgi pateikt, ka uh, kuģi ar iegariem ir 15 metri, varēs piekļūt šīm ostām. Un otrs skaidrojums. Pretēji tam, ko mēs varam lasīt paziņojumā, cauruļvads nav instruments, kas ļaus daudzveidot gāzes tirgu. Šeit nav runa par tranzīta ceļu paplašināšanu, te ir runa arī par gāzes avotu, gāzes izcelsmes paplašināšanu. Šis cauruļots gāzes tirgu tikai monopolizēs, un mēs būsim vēl vairāk atkarīgi no Krievijas gāzes. Šeit Eiropas komisijas pieeja nav īsti loģiska. Eiropas komisija īsti nav sapratusi visu šī projekta filozofiju, vai varbūt komisija nevēlas saprast šo filozofiju. Balstoties uz sākotnējo informāciju, mēs varam izdarīt secinājumus, ka Komisija nav ņēmusi vērā Eiropas parlamenta rezolūciju. Tāpēc es gribētu aicināt komisiju reaģēt uz šiem jautājumiem, jautājumiem, kas neatiecas uz vidi. Kolāckas Bobīnskas kundzei vārds. Lās paldies, priekšādētāji. Dāmas un kungi, ir vairāki punkti, ko vajadzētu analizēt Ja runa par vīrī, tad ir ļoti daudz dažādu analīžu. Ir tās, ko pieminēja Geringeris Dodingeris kundze, kur ir runa par apdraudējumiem uz vidi, bet ir arī citi ziņojumi, kurus citēja Eiropas komisija. Šeit var redzēt, ka nav nekāda iemesla bažām vai šaubām, tāpēc jautājums parādās, ko tad mēs darīsim turpmāk, kuru analīzi mēs uzskatīsim par spēcīgāku kuras analīzes mēs ņemsim vērā. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Mūsu komitejas darbā mēs ar šo problēmu saskaramies bieži. Mans jautājums komisijai ir šāds. Kontrolējot situāciju, ja atklāsies, ka patiešām pastāv uh, risks, ka tiks nodarīts kaitējums videi, vai jūs pieņemsiet lēmumu apturēt šo projektu? Vai jūs varētu šodien pateikt, ka jā, mēs apņemamies nekavējoties šo projektu slēgt, ja šādi draudi parādīsies? Protams, tas attiecas uz normālu kontroli, jo, kā jau tika minēts iepriekš, iespējams varētu rasties ārkārtas situācijas vai atteicis, Komitejas pārstāvji pieminēja infrastruktūras paketi. Nord Stream patiešām uzskatīja par Eiropas prioritāro projektu, taču situācija mainās. Jaunā infrastruktūras pakete tiks apspriesta šī gada laikā, un nav īsti skaidrs, vai šis projekts tiks uzskatīts par prioritāru arī turpmāk. Iespējams, mēs pieņemsim lēmumu neizvirzīt šo projektu par Eiropas prioritāti. Kāpēc? Tāpēc, ka konkrēti Eiropas principi un procedūras netika ievēroti. Enerģijas stratēģijā 2015. līdz 2025. gads, kas tika pieņemta Strasbūrā, tika skaidri noteikts, ka mēs pieprasām pilnīgu caurdzamību eh, starpvaldību līgumiem. Uh, Šajā gadījumā Nord Stream līgumi arī attiecībā uz iespējamām katastrofām bija absolūti neskaidri. Pretēji lēmumiem, kas tagad tiek pieņemti attiecībā uz Nabuko projektu. Es uzskatu, ka jau no paša sākumiem bija ļoti daudz šaubu, kas parādījās attiecībā uz šo projektu. Un uh, pilnīgi nepatiesi daži cilvēki to uzskatīja tikai par poļu vācu problēmu. Protams, šeit parādās dažādi kaimiņu attiecību aspekti, un uh, projekts skar polijas intereses, ja ir runa par brīvu pieeju mūsu ūdeņiem. Taču pirmām kārtām tas ir uzskatāms par Eiropas projektu. Tas ir ļoti svarīgi iekšējai Eiropas jūrai, kas atrodas Eiropas vidu, vi, vidū, kur mēs vēlamies attīstīt arī citus projektus. Es gribētu dzirdēt jūsu atbildi par projekta slēgšanu, ja tas būtu nepieciešams, un arī es gribētu dzirdēt atbildi uz jautājumiem, kas varbūt ir vairāk jāuzdod um, enerģijas komisāram. Vai eh, komisārs pieprasīs grozīt attiecīgos līgumus. Uh, I, I'll speak Latvian, yes. Runāšu latviešu valodā. Uh, izmantojot to iespēju, ka ir šodien tulki latviešu valodā, es uh, runāšu latviski un cienījamā priekšsēdētāja, cienījamā ziņotāja, cienījamais komisijas pārstāvis. Es gribētu šo uh, jautājumu apspriest no otras puses um, un tieši sakarībā ar vidas um, problēmu. Jo, un, un gribu pacelt tikai vienu jautājumu, to jautājumu par munīciju, kas ir apglabāta pēc otra pasaules kara. Jo šis jautājums, tas eksistē pats pa sevi Un uh, uh, ir ļoti daudz novērtējumu un daudz fakti konstatēti par um, briesmīgu apdraudi uh, sakarā ar šīs munīcijas Baltijas jūra esamību. Un uh, ir konstatēti nāves gadījumi, kad jūrnieki izvē, izzvejoja uh, munīciju un tā tālāk. Šis jautājums tagad pacelas sakarā ar Nord Stream, bet šis ir atsevišķs jautājums. Un šīs jautājums ir mūsu Eiropas Savienības kompetences jautājums. Uh, un kad uh, Nord Stream projekts tika īstenots, uh, bija cerības, ka tādas bagātas kompānijas, kas realizē, kas ir akcionāri Nord Stream projekta, var piedalīties Šīs problēmas riš, risināšana ar, savu, ar, sav, ar saviem resursiem. Šodien mēs dzirdam, ka lūk, un mēs zinām no preses, ka lūk, tajā tieši trajektorija, kur, kur iet vārds, tur it kā ir uh, atterīts tas iecirknis un uh, viss ir kārtībā. Bet problēma kā tāda eksistē. Uh, un uh, citās teritorijas zvejnieki turpinās līdz uh, tālāk un vēl vairāks risks, jo viņiem tas teritorijas pa paliek mazākas, kur viņi zvejo, un paliek tas pats risks. Tāpēc es gribētu, lai komisija paskatīties un komisārs, vidas komisārs paskatītos uz šo jautājumu uh, plašāka ziņā, tieši tam dēļ, lai šīs jautājums tiktu risināts sakarā ar, ar visu Nord Stream e, jautājumu, jo pateicoties šīm, e, šai, šīm jautājumam, š, šīm ziņojumam, šai rezolūcijai, e, mēs varam tagad runāt par munīciju un munīcijas jautājums pagāja 65 gadus kop, ot, kopš otras pasaules kāras beigšanas. Es domāju, ka Eiropas Savienībai uh, ir vienreiz jāceras pie tās risināšanas, un es ļoti eh, lūgtu mūsu ziņotāju tieši šādā aspektā arī eh, šo pr problēmu pacelt eh, ziņojumu. Paldies! Oken. Aukens kundz, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs kundzīsi. Daudz, kas jau ir pateikts, es vēršos pie Eiropas komisijas. Vai komisija ir lietas kursā par to, kā Baltijas jūra ir viena no lielākajām, viena no seklākajām jūrām? Un tādējādi tā ir pakļauta aizvien lielākam piesārņošanas riskam. Jau arī kolēģi runāja par to, kas notika arī Meksikas līcī, bet Baltijas jūra ir vēl ievainojamāka. Tas ir jāņem vērā. Šeit runa ir par iekšējo jūru, kas vienkārši aizies bojā, ja notiks kāda dabas kā, vidas katastrofa. Eiropas komisija, vai jūs esat lietas kursā par šiem īpašajiem nosacījumiem, kas attiec uz Baltijas jūru? Lielas paldies priekšsēdētājai. Jārkungs. Jā, Frau Vorsitzende. Lielas paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi eh, vēlējos uzdot eh, četrus jautājumus. Pirmais jautājums. Ja runa par šādiem lieliem projektiem, tad eh, ietekmes uz vides izvērtējums ir viens no svarīgākajiem. Šeit ir divas pakāpes. Vai nu mēs sakām, ka ietekme uz vidi ir tik liela, ka projekts vienkārši izgāžas, vai arī mēs sakām, ka mm, ietekme uz vidi ir pieļaujama un uh, var ar dažādiem uh, pasākumiem izlīdzināt šo ietekmi uz vidi. Un tāpēc jautājums komisijai, kas tad veid šos pētījumus? Tas ir ļoti svarīgi, lai mm, šis pētījums būtu neatkarīgs un objektīvs, un lai to varētu akceptēt visas iesaistītās puses. Otrais, bieži vien, kad tiek runāts par katastrofas scenāriju, nepietiek ar to, ka uh, šādā situācijā būtu vienkārši jānodrošina pietiekami daudz finanšu līdzekļi. Ir jādomā par katastrofas novēršanu. Notikuma Meksikā taču parādīja, ka e, šeit vienkārši netika paredzēts viens scenārijs, un tikai pēc tam, kad šī katastrofa notika, tad īstenībā nebija nekāda tehniska līdzekļu, lai tiktu galā ar šo katastrofu. Vai šajā pētījumā ir runa arī par sliktāko situāciju, par katastrofu? Uh, un ir domāts par šo problemātiku. Tad jautājums, ko ir uzdevuši arī lasītāji, ko ir uzdevuši arī mani kolēģi, vai ar šo cauruļvadu tiks ietekmētas arī ostas Baltijas jūrā. Te bija runa jau par dziļumu, par kuģu iegrimi. Vai uh, ekonomiski šīs ostas varēs izdzīvot, vai šo ostu konkurence netiks, uh, konkurencei netiks kaitēts? Uh, Ja runa par kompensācijām zvejniekiem, šīm paredzētajām kompensācijām, kāpēc tās ir atšķirīgas dalībvalstīs, tas man arī ļoti interesētu. Pēdējais Gēringeris kundzei vārds. Paldies, priekšādātāji. Nāsmu nemaz apmierināta ar Eiropas komisijas atbildi. Tā neatbilda tematam un neatbilda arī manas uzdotajiem jautājumiem. Uh, Mums eh, vajadzētu nogaidīt, un iespējams, ka mēs eh, saņemsim detalizētāku atbildi uz diskusijās eh, uzdotajiem jautājumiem. Man ir vēl viens jautājums komisijai. Eiropas komisija visu laiku atkārto, ka nav tiesisku instrumentu Eiropas līmenī. Nav tādu tiesisku instrumentu, kas ļautu um, organizēt neatkarīgu ietekmes uz vidi izvērtējumu, neatkarīgu no Nord Stream darbības. Mēs visu laiku lūdzam neatkarīgu tādu neitrālu izvērtējumu. Bet komisija apgalvo, ka investoru veiktais pētījums ir perfekts. Vai tiek domāts par 1985. direktīvas grozīšanu? Uh, tā vietā, lai visu, atkār, visu laiku atkārtotu, ka nav šādu tiesisku instrumentu. Varbūt mums vajadzētu noteikt šādu prasību. Galu galā vai tad tas ir tāds uh, novatorisks ir projekts? Baltijas jūra ir ļoti sekla. Tajā ir ļoti slikta ūdens cirkulācija. Ūdeņi ir tādi stagnējoši, tajos nav daudz plūsmas, un katastrofai noteikti būtu ārkārtīgi smagas sekas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu gatavot attiecīgus tiesību aktus. Vai komisija zina par pēdējo 2010. gada ziņojumu? Šo um, ziņojumu rakstīja Nord Stream par projekta uzraudzību. Šīs ziņojums ir uzrakstīts jau projekta vidū, un šajā ziņojumā ir teikums, ka Nord Stream turpinās kontrolēt Baltijas jūras ekosistēmu. Maksimums eh, dažas nedēļas pēc uh, projekta uh, pabeigšanas. Kas tā ir par kontroli pēc uh, būvniecības pabeigšanas? Uh, tad dažas dienas tikai tiks kontrolētas ekosistēmas, mēs nepiekrītam šim ziņojumam, vai tiešām šis ir vēl viens no Nord Stream profesionālajiem ziņojumiem. Tagad eh, došu vārdu atkal komisijas pārstāvim. Un ņemot vērā, ka mums ir atvēlēts maz laika, lūdzu sniedziet tādu kā kopsavilkumu, sniedziet atbildi uz eh, uzdotajiem jautājumiem. Uh, un varbūt eh, tādu pilnīgu atbildi jūs varētu nosūtīt komitejai rakstveidā. Mēs esam iekavējuši mūsu darbu gandrīz par stundu. Es eh, jau iepriekš jums esmu to teikusi, galu galā mums ir jāstrādā pilsoņu labā, un eh, mums vajadzētu ņemt vērā mūsu pilsoņu intereses. Lūdzu, tāpēc nerunājiet ilgāk par dažām minūtēm. Paldies, priekšādātāji! Es patiešām saprotu, ka šī problēma ir ārkārtīgi komplicēta. Mums šis projekts bija ārkārtīgi liels jau no tā pirmsākumiem, taču ir ļoti svarīgi saprast, ka mēs visi runājam vienā valodā attiecībā uz institucionālajiem jautājumiem. Likums, tad, tad ietekmes uz vidi izvērtējuma tiesību akti un ESPO konvencija nosaka procedūru, uh, Un šīs procedūras ietveros ir pateikts, ka tas ir eh, dalībvalstu kompetencē, un tas tiek darīts ļoti svarīgu iemeslu dēļ. Ir ļoti būtiski, lai visi uh, saprastu šos jautājumus, kas ir dalībvalstu kompetencē. Komisija nevar doties pie Somiem un teikt, ka tieši šādā veidā jums ir jāspriedzina munīcija vai arī jums ir jāveic šādi pasākumi dabas labā. Tāpēc mums vajadzētu pavisam īsi paskaidrot, kāda ir šī procedūra. Direktīvā ir teikts, ka tad, kad attīstītājs prasa atļauju projektam, un šajā konkrētajā gadījumā tas ir privāts projekta attīstītājs, tad tam ir jādodas pie konkrētajām dalībvalstīm, kur tiks attīstīts projekts. Tad šeit ir runa par ekskluzīvo zonu vai teritoriālajiem ūdeņiem. Un tiek izteikts lūgums atļaujai. Uh, Šīm dalībvalstīm, lai dotu atļauju, ir jāpiemēro tiesību instruments, par kuru mēs visi runājam. Tad tas ir ietekmes uz vidi izvērtējums saskaņā ar mūsu direktīvu, kas ir pieminēta manā atbildē, un arī ESPO konvencija. E, šajā direktīvā ir noteikts, ka attīstītājam pēc varas iestāžu lūguma ir pienākums sniegt informāciju, kas ir vajadzīga kompetentajai iestādēji, lai izvērtētu projektu. Un patiešām saskaņā ar direktīvas piekto pāntu ir teikts, ka attīstītājam ir jāsniedz šī informācija. Tad, tad ir pilnīgi skaidrs, kurš sniedz informāciju. Tas ir attīstītājs. Tā nav kaut kāda neatkarīga iestāde, kuru būtu grūti atrast. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tā kā attīstītājs sniedz informāciju, bet tas ir pakļauts ārkārtīgi sīkām pārbaudēm, un tāpēc ir grūti pateikt, ka informācija nav uzticama. Tehniskās vides iestādes pēta šo informāciju, NVO to pēta, un arī sabiedrība pēta. Turpmāk eh, direktīva saka, ka iestādi, kas ir atbildīga par vides atļauju, ņem visu šo informāciju vērā un pieņem attiecīgu lēmumu. Kā jau to pieminēja godāmās deputāts, es to nedarīšu tāpēc, ka ietekmes uz vidi izvērtējums ir negatīvs. Dalībvalsts pieņem lēmumu, un šajā lēmumā eh, tiek eh, ņemti vērā arī attiecīgi apstākļi. Es varu apgalvot, ka visu dalībvalstu gadījumā bija tāds interaktīvs process. Nord Stream uzņēmums tika aicināts sniegt papildu tehnisku informāciju atbilstošajām varas iestādēm. Bija ārkārtīgi daudz informācijas, kas eh, tika uh, apmainīta starp Nord Stream un kompetentajām varas iestādēm. Vācijā īsnībā bija divas eh, valsts iestādes, kurām bija jāsniedz atļauja. Tad, tad attiecībā uz šo informāciju uh, Jā, mēs pašlaik pārskatām direktīvu, tā noteikti nonāks parlamentā, un tad jums būs iespēja pateikt, ka um, nevis attīstītājiem ir jāsniedz informācija, bet gan neatkarīgai iestādē, bet būs grūti to definēt. Pavisam īsi par citiem jautājumiem. Šis projekts rada visvairāk problēmu tieši tā pirmajā posmā, tad, kad tiek likts caureļvats. Uh, Tad, kad caurvats ir uzcelts, tad uh, nerodas tādas problēmas kā projekta sagatavošanas gaitā. Kompensācijas zvejniekiem tika precīzi noteiktas, lai kompensētu viņiem šos uh, periodus, kad uh, projekts tiek gatavots un kad zvejnieki nevar zvejot šīs kompensācijas ir dalībvalstu kompetencē. Man nav atbildes, es centīšos atrast šo atbildi, taču Komisijas kompetencē nav noteikta šāda veida kompensācijas nevienam lauksaimniekam, šajā gadījumā zvejniekam. Tas ir kompetento varas iestāžu ziņā. Attiecībā uz ziņojumiem, ko pieminēja daudzi, es jau eh, jums paskaidroju, ka tad, kad šīs atļaujas tika sniegtas, polijas varas iestādes izvirzīja plānus eh, padziļināt ostas, un šajā posmā eh, varas iestādēm vajadzēja atgriezties sākuma punktā, Nord Stream kopā ar Vācijas un Polijas ostas pārvaldēm gatavoja darba grupu. Šī darba grupa sāks darbu februārī, lai rastu risinājumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka pie šī jautājuma tiek veikts darbs. Attiecībā uz visu pārējo informāciju jūs atradīsiet atbildi detalizētajā paziņojumā, bet, protams, mēs būtu priecīgi, runāt par Nord Stream projektu pat visas dienas garumā, ja jūs varētu atrast laiku, jo šis projekts ir patiešām ļoti svarīgs, tikpat svarīgs kā Nabuko un citi projekti. Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu veltīt šim a, projektam pietiekami daudz darba. Lielas paldies! Mēs gaidīsim komisijas atbildi. Šis jautājums ir izraisījis daudzos lielu interesi. Nākamajā koordinātoru sanāksmē es domāju, ka mums vajadzētu pievērst pietiekami daudz uzmanības pieejai, kādu komitejai vajadzētu pieņemt attiecībā uz parlamenta ziņojumiem, par kuriem nav saņemta nekāda tālāka informācija. Šeit nav runa par konfliktu starp mums un komisiju, bet gan starp eh, konfliktu, par konfliktu starp e parlamentu un komiteju. Šis jautājums parādās itin bieži. Es vēlētos jums visiem atgādināt, ka ir ļoti svarīgi ievērot mums atvēlēto uzstāšanās laiku. Mums ir ļoti garš lūgumrakstu saraksts, un mēs nedrīkstam uh, samazināt kādam lūgumrakstam tam atvēlēto laiku. Tagad eh, došu vārdu tikai trīs minūtes uh, lūdzējam un divas minūtes deputātiem, kas vēlas piedalīties debatēs. Nevar jums atvēlēt vairāk laika, jo tad mums visa darba kārtība sabruks. Tagad varētu pievērsties 16. darba kārtības punktam un došu vārdu Rogovskas kundzei. Nē, īstenībā ir kāds, kas izsakās Irēnas Rogovskas vārdā. Mani sauc Irēna Rogovska. Esmu 46. lūgumraksta autore. Nosūtīju šo lūgumrakstu kopā ar 6000 parakstu Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejai. Es pārstāvu savu reģionu, esmu kustības vadītāja. Mēs šo kustību saucam apturiet atklātā tipa uh, raktuves. Šeit ir ne par reģionu, kurā ir plānots būvēt atklāta tipa ogļu raktuves. Pirms 80 gadiem uh, Pirms vairākiem gadiem eh, šeit, eh, šajā reģionā atradās padomju armija, un tāpēc šeit nevarēja organizēt uh, uh, ogļraktuves. 89. gadā pēc komunisma sabrukuma mums šajā reģionā radās iespēja attīstīt reģionu saskaņā ar demokrātijas un pašpārvaldes idejām, ko uh, atzīst Eiropas Savienība. Uh, Mēs esam um, kopējas Eiropas pilsoņi, un tas ir ļoti svarīgs projekts, kur pat mazas kopienas var aizstāvēt savas tiesības. Pašlaik mums ir šīs iespējas, un arī mēs vēlamies tās izmantot. Mēs skatāmies uz attīstītajām valstīm, un līdz pat nesenam laikam mēs, uh, mums bija daudz cerību. Augustā 2007. gadā mēs bijām ļoti pārsteigti Eh, kad uzzinājām par plāniem atsākt eh, brūnogļu eh, raktuvju projektu šajā reģionā, kur dzīvo tūkstošiem cilvēku. Šo šīs raktuves plānoja būvēt pēc 78. gada projekta, taču sociālie apstākļi ir mainījušies, iedzīvotāju skaits reģionā ir pieaudzis, ūdens, gāzes, telefona infrastruktūra ir uzlabojusies Mūsu reģions ir attīstījies, izmantojot savus resursus, bet arī izmantojot eh, līdzfinansējumu no Eiropas Savienības. Šo plānu īstenošana eh, brūnogļu ieguvēji nozīmētu, ka tiktu būvētas vislielākās atklātā tipa rakturis Polijā, pat varbūt Eiropā. Uh, pilsoņi vērsās pie mēriem un jautāja, vai viņi var justies droši. Mēs nevarējām atbildēt pilnīgi precīzi, jo mūsu lūgumi, ko mēs sniedzām varas iestādēm, netika atbildēti. Tieši tāpēc mēs organizējām referendumu 2009. gadā. Šis referendums bija tiesisks un saistošs, taču mēs nezinām, vai referenduma rezultāti tiks ņemti vērā. Pretēji, šis intensīvais likumdošanas darbs norāda, ka e, raktuvi draudi ir vēl ar vienu reāli. 95% no iedzīvotājiem, kas piedalījās referendumā, bija pret raktuvju būvniecību priekšādētāja izrāda, ka ir jāievēr atvēlētais laiks. Tad, tad tieši tāpēc mēs vērsāmies arī pie Eiropas parlamenta. Mēs nosūtījām savu lūgumrakstu, mēs uh, uzsvērām, ka mūsu lūgumraksts ir īpašs, jo te ir runa par tūkstošiem iedzīvotāju. Tieši tāpēc mēs gribētu aicināt komiteju piešķirt šim lūgumrakstam prioritāti, varbūt eh, organizēt arī uh, faktu vākšanas misiju mūsu reģionā. Uh, Es uzskatu, ka šai komitejai būtu jādara viss iespējamais, lai piespiestu polijas valdību vest mm, dialogu ar polijas iedzīvotājiem. Spēru, ka... Paldies par šo prezentāciju, un es ceru, ka varēsiet pareizi izteikties sev atvēlētā laikā. Not this one. This one. That's one. Pani Przewodnicząca, e, Państwo. E... Toliņš kungs lūdzu, dāmas un kungi, deputāti, gudrā priekšsēdētāja, vīdes grupu, vīdes aktīvis grupas vārdā. Vēlētos uh, prezentēt uh, vīdes zaudējumu izvērtējumu, zaudējumu, ko rada šī raktuve videi ja, tiek at, ja tiks attīstīta šāda atvērtā uh, brūnogļu karjera raktuve. Šīs raktuves tiks e, tik attīstīt, bet ir arī citas opcijas, taču diskusijas par citām alternatīvām nenotika. Otrkārt, par spītī tām, ka ka pastāv jau šī iecer izvērtēt šādu raktūras projektu, netika izvērsta nekāda vīdes ieteikums novērtēm. Runa ir par 140 uh, kvadrātkilometriem. Un tas uh, ietekmēs uh, teritoriju 300 uh, uh, kvadrātkilometru apmērā, kur ir arī svarīgi grunts ūdeņi. To jūs redzat arī attēlā. To, tas, ko mēs sagaidām, ir tas, ka šīs raktuves attīstīšana un izmantošana līdz gadsimta beigām varētu izraisīt ārkārtīgi lielu kaitējumu videi. un arī uh, Natūra 2000 teritorijām, kas atrodas šīs raktuves uh, tuvumā. Tā rezultātā viena no Natūra 2000 teritorijām tiks slēgta. Tiks arī uh, sadalīti divi mežu koridori, kas uh, ir saistīti ar šīm aizsargātajām zonām. Tas nodarīs kaitējumu arī meža kompleksam tam nebūs iespēja vairs atjaunināties. Un tas nodarīs kaitējumu arī vienīgajam eseram provincē un arī mainīs e, upju gultni. Šajā attēlā jūs redzat vīdes koridoru no Vācijas uz Poliju un tālāk uz austrumiem. Šī meža savienojuma uh, līnija, jūs redzat šeit arī, kur atrodas aizsargātās zonas atbilstīgi polijas likumdošanai. Un uh, tumši zaļās uh, teritorijas ir Natura 2000 teritorijas. Šeit jūs redzat, kur atrodas raktuve meža koridorā, kas ir pilnībā uh, sašķelta. Zaļie uh, laukumi ir uh, ogļu raktuve. Uh, karjeras līdz pat 200 metru dziļumam. Šeit jūs redzat uh, uh plānotās raktuves dienvidu daļu, kādā veidā tās uh, nosedz ārkārtīgi liels meža uh, zonas un atrodas arī starp uh, ļoti lielām pilsētām, kur dzīvo vismaz 200 tūkstoši iedzīvotāji, un šajā reģionā tas ir, tā ir vienīgā meža teritorija. Uh, tiks arī zaudēti meža putnu līgzdas. Tas nodarīs kaitējumu arī jūras putnu līgzdošanai, jo tiks zaudēti arī gruntsūteņi. Un jebkādas pur, jebkādi purvāji arī uh, šī projekta laikā tiks iznīcināti. Uh, Atbilstīgi mūsu rīcībā esošai informācijai, mēs redzam, ka vīdes izmaksas, ko radīs tik ārkārtīgi liela ogļu raktuve, kas atradīsies tieši šajā vietā, šīs izmaksas būs pārāk augstas, lai šo projektu varētu uzskatīt par vidēji draudzīgu un drošu. Gluži pretēji, šāda raktuve um, apdraud ļoti uh, daudzu sugu izdzīvošanu uh, rietumos un austrumos, un arī apdraud viņu iespēju migrēt no Vācijas uz Poliju un tālāk uz austrumiem. Mēs iestājāmies par to, ka tik liela projekta īstenošanai ir nepieciešams sākotnējs, uh, padziļināts uh, pētījums par vidi Un ar, arī pēc šīs analīzes ir jāveic ietekmes novērtējums uz vidi. Esošie ziņojumi un arī šī prezentācija ir balstīta uz nepilnīgu informāciju. Un to var, protams, interpretēt arī par uh, labu visām uzvaru. Paldies! Komisijas vārdā. Alīsija Kozlovska, lūdzu. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi. Kā jau jūs varējāt eh, secināt, pēc Rakovskas eh, kundzes teiktā, kas ir autore šim lūgumrakstam, lūgumraksta iesniedzēja ir vērsusies arī pie Eiropas komisijas ar lūgumu pētīt šo jautājumu. Tieši tāpēc mums e, bija iespēja ņemt vērā polijas varas iestāžu sniegto informāciju. Pirmkārt, jāuzsver, ka tas atsaucas uz e, atklāta tipa ogļraktuvju būvniecību lejas Silēzijā. Līdz šim nav sniegta neviena atļauja. Mēs saprotam, ka lūgumrakstu iesniedzēji, iesniedzēji paustās bažas galvenokārt attiecas uz Polijas enerģijas stratēģiju līdz 2030. gadam. Te bija runa par brūnokļu depozīta, depozītu aizsardzību no turpmākas izmantošanas. Lūgumrakst iesniedzēji apgalvoja, ka iespējamā brūnogļu raktuvju izmantošana apdraudētu Natūra 2000 teritorijas. Ņemot vērā polijas enerģijas stratēģiju, ir jādomā arī par divām direktīvām. Pirmā ir uh, konkrētu projektu vides aizsardzības direktīva, un otrā ir dzīvotņu direktīva, kur ir runa par dzīvotņu floras un faunas aizsardzību. Šajā sakarībā Eiropas komisija lūdza informāciju no polijas varas iestādēm. Saņemtā informācija tika vēlāk analizēta. Saskaņā ar polijas varas iestāžu teikto, šī polijas enerģijas stratēģija uh, bija saistīta ar ietekmes uz vidi izvērtējumu, kas arī tika sabiedrībā apspriests. Vajadzētu arī piebilst, ka šis eh, dokuments Polijas enerģijas stratēģija līdz 2030. gadam ir ilgtermiņā stratēģisks dokuments, kurā ir runāts par eh, turpmāko enerģijas politikas eh, veidošanu Polijā. Šīs dokuments neattiecas uz konkrētu projektu, tā nav projekta analīze. Saskaņā ar polijas tiesībām šādi projekti ir jāiekļauj reģionālajā teritoriālajā plānošanā. Reģionālajai teritoriālajai plānošanai ir jābūt saskaņā ar konkrēto direktīvu transponēšanu polijā. Kā jau es teicu, mēs esam izanalizējuši šo strateģisko dokumentu, esam salīdzinājuši to ar direktīvu un neesam rāduši nekādus pamatus apgalvojumiem, ka direktīvas principi būtu pārkāpti. Savukārt attiecībā uz dzīvotņu direktīvu tiek piemērots sestais pants. Saskaņā ar šo pantu ik viens projekts, un šis ir projekta plāns, kas varētu ietekmēt Natūra 2000 teritorijas, ir jāizvērtē. Tas ir jāizvērtē pēc tā ietekmes uz konkrēto teritoriju. Saskaņā ar polijas valdību brūnokļu depozīti pie Lignices netiks izmantoti šajā laika termiņā, līdz kuram dokuments ir spēkā, tātad līdz 2030. gadam. Līdz ar to neviens dokuments um, vietējā līmenī nevar tikt apstiprināts. Tajā skaitā arī atļaujas uh, reģionālajai teritoriālai plānošanai. Nu, tā būtu mūsu atbilde. Paldies, sākam debates. Kolāskas kundze, lūdzu. E, mamy tutaj do czynienia z ciekawym przypadkiem, ponieważ... Šeit mēs, šeit mēs runājam par ļoti interesantu gadījumu. Mēs runājam par investīcijām, kādas ir jāveic 20 gadu laikā, un mēs pat nezinām, vai šīs investīcijas uh, tiks veiktas. Runa ir par stratēģijas plānu, un te nav nekāda skaidrības. Polijas valdība sāka, ka, ja tāda nepieciešamība, tad no nu, attiecīgais lēmums ir jāpieņem, tad rodas jauns jautājums, ja tas nav skaidrs. Uh, Ja valdība pat nezina, vai būs nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai veiktu šādas investīcijas, tad varbūt uh, arī enerģijas koncepts mainīsies Polijā. Jautājums ir, kādēļ ir daži daži likumi un ierobežojumi, kad mēs runājam par šīs teritorijas attīstīšanu, labiekārtošanu. Tas ir kas tāds, kas arī rāda kaitējumu pilsoņiem, jo visas investīcija, visi investīcijas projekti tiek bloķēti tikai gadījumā, tikai gadījumā, ja tas rada problēmas. Tādēļ mums tas ir jāatbilst. Paldies, Gēringers kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos uzdot jautājumu komisijai. Kādēļ komisija pieņem ar valdības argumentus bez nekādām iebildēm? Polijas valdība ir iesaistītā pusi šajā gadījumā. Šajā lietā mums ir jāuzklaus abas puses. Vai mēs varam iedomāties labākas konsultācijas, kā piemēram referendumu? Un tas tika veikts šajā reģionā sešās pašpārvaldājas. Referenduma rezultāts bija tāds, ka 95% no dalībniekiem teica nē, nē šai uh, raktuvei karjerai. Jūs redzējāt attēlus, jūs varat iedomāties šīs projekta apmērus. Šīs, šī būs viena no lielākajām karjerām ogļu raktuvēm Eiropā. E, projekts, par kuru mēs šeit runājam, ir gigantisks. Ja cilvēki teikt, teikuši nē, 95% cilvēku teikuši nē, viņi nav pret reģionu attīstību. Uh, būtu citas izmantojums tehnoloģijas. Iedzīvotāji ir pret to, ka tiek iznīcināts reģions, viņu balsis netiek uzklausītas, tiek organizēts pamatots uh, referendums, bet nevienam tas nav svarīgs un neviens to nepieņem zināšanai. Labi, ātri noslēgumā vēl papildus jautājums. Mums vēl nebūs pārāk daudz laika. Uh, Es uh, gribētu uzdot jautājumu profesoram, kā jūs izvērtējat ietekmes novērtējumu, kur veica polijas iestādes. Vēlos arī jūs dot jautājumu pašvaldību pārstāvjiem, kāds ir jūsu viedoklis par sabiedrības konsultāciju šajā lietā. Dziękuję bardzo. Tak się składa, że jestem posłem e, do Parlamentu Europejskiego. Paldies, jā, esmu parlamenta deputāts un arī pats dzīvoju attiecīgajā reģionā. Es zinu šo jautājumu ļoti labi. Pirmkārt, tas, par ko mēs šeit runājam, mēs runājam par lielākajiem brūnogļu atradnēm pasaulē. Uh, Mm, šīs projekts nenodarīs tikai kaitējumu vidē, bet tas radīs arī ārkārtīgi liels oglekļu dioksīdu izmēšus. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība arī Polija virzās uz CO2 emisiju ierobežošanu divas lietas. Mūsuprāt, sociālās uh, sabiedrības konsultācijas netika veiktas atbilstīgi, tās ir jāveic vēlreiz. Un mēs varam arī lūgu, atbalstīt lūgumu rakstu ierosinātāji arguments, kas izskanēja. Otrkārt, valdība nav iecerējusi veikt investīcijas, ne, likumdošanas darbs tiek apturēts. Tas ierobežotu šī projekta izmantošanu, šīs vietas izmantošanu tuvākā nākotnē, jo uh, reģionālais attīstības plāni var uh, tikt uh, ierobežoti. Respektīvi, kamēr projekts netiek īstenots, tur arī neko citu nevar īstenot. Tas ierobežo pilsoņu tiesību šajā reģionā. Es vēlos, lai mēs pieņemtu šo lūgumu rakstu, lai mēs atbilstīgi arī rīkotos, lai uh, arī polijas valdība veiktu atbilstīgos sabiedrības konsultācijas, lai tiktu ņemt vērā arī sociālie un vīdes aspekti šajā lietā. Paldies, pusinīgums. Paldies! Skaidrs, kā lūguma raksts ir jātur uh, atvērts. Otrakārt, ņemot vērā projekta apmēru, kas varētu būt lielākais šāda veida projekts Eiropā, es uz, uzsveru to, ka mums kā Nogumrēks komiteja ir jānosūt vēstuli Polijas valdībā, lai valdība mums sniedz papildus informāciju par stratēģiju un par iespēju īstenot šo stratēģiju, jo ir tik daudz uh, iztrūkstošo informācijas uh, elementu. Treškārt, skaidrs, ka runājot par tik uh, milzīgu projektu, ja nav nodrošināta dziļa integrēta pieeja, mēs apdraudām Natura 2000, dzīvotnes, biodaudzveidību un tā tālāk. Visbeidzot, arī jautājumu šeit diviem lūgumiesūtītājiem, lūgumrakstiesūtītājiem par sociālo ieteikumu, cik daudz darba vietas varētu tikt radītas un arī par iespējamām vīdēs eh, kaitējumiem, bet nu uzklausīja augstu gudāmo profesoru, ir skaidrs, ka vidas kaitējums ir milzīgs. Un šeit mēs runājam tikai par projektu, kas tiks īstenots kaut kad nākotnē. Tā, jā, ir agri, gribēt ir jau tagad ļoti svarīgi nosūtīt vēstuli Polijas valdībai, lai tā mums sniegt nepieciešamo informāciju. Un Eiropas komisijai jāpievērš lielāka uzmanība notikuma attīstībai, jo runāt par šādu projektu mēs nevaram vienkārši uh, runāt par naudu. Run Tikai runāt par naudu, runāt par tik lielu projektu, tas ir nepieņemami. Paldies Busināru kungam, un tagad arī minūte komisijas pārstāvēja ja vēlties atbildēt uz jums uzdotiem jautājumiem. Lūdzu. Īsi, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt Eh, sūdzības, kas šeit izskanēja. Tās ir sūdzības, kas tiek vērst uz polijas valdību. Par komisiju runājot, var jums apliecināt, ka mēs eh, arī uzraudzīsim projekta atbilstību Eiropas Savienības vīdes eh, tiesību normām. Par uh, Nosodījuma attiecībā uz to, ka sabiedrības konsultācija netika veikta atbilstīgi. Mūsu rīcībā esošā informācija norāda uz to, ka tas nav nekāda pamata to teikt. Mūsu izvērtējums ir balstīts ne tikai uz polijas iestāžu paziņojumiem, bet arī uz uh, dokumentiem, kas mums tika nosūtīti. Pievērš jūs uzmanību tam, ka. direktīva neparedz uh, obligātu šo sabiedrības procesu, eh, konsultācijas procesu izvēršanu. Iestādēm nav pienākuma ņemt vērā visu šīs sūdzības. Vienīgais pienākums ir organizēt sabiedrības konsultācijas. Bet, ja tās nav atbilstīgas, tad mēs to darīsim. Tad mēs vēlreiz to organizēsim. Un tagad Vārds mēri kungam, Robertam Kruščelkungam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī es vēlos informēt jūs par to, ka mūsu pašvārvalde arī iesniedz sūdzību par 48 tūkstoši iedzīvotāju vārdā. Mēs esam saņēmuši arī finanšu atbalstu no reģionālā fonda, lai klīnikus e, un slimnīcu celtniecībai, jo visapkārt ir šīs raktuves, tad arī fondi, kas tiek, izņa, kas tiek izmantoti no citiem fondiem, lai izveidot arī bērnu aprūpas iestādes, cīnīties pret sociālo izstumtību. lauku zonu attīstību, kultūras attīstība lauku zonās, arī citās Eiropas projektos tiek paredzēts eh, nodrošināt nepieciešamus pakalpojumus. Kovice saņēmusi vairākus miljonus eiro, lai varētu arī um, uh, ar, arī īstenot uh, visus šos notekūdeņu attīrīšanas projektu. Un tā ir tieši tā vieta, kur tiks uh, radīts raktuve, un tādējādi visi šie miljoni arī tiks zaudēti. Nu ko, ja mēs vēlamies iet uz priekšu un skatīt uh, lūgumu rakstiesniedzēju problēmu, izmantot arī laiku, lai varētu sazināties arī poļu iestādēm, konsultācijas, kādas tiek veiktas Polijas iestādēm jāsniedz detaļas par eh, šī, šo projektu gan komisijai, gan eh, iesniedzējiem. Un tālāk arī runājot par strateģiskām dokumentiem, kur mēs arī runāsim jau par šīm atbildēm un izskatīsim šo dokumentu. Uh, padziļinātāk. Nu, tad mēs arī vēlamies, lai arī komisija varētu strādāt, eh, lai iekļautu plašākas tātad, eh, informācijas detaļas. Paldies iesniedzējiem. Tagad pārēj pie nākamā lūguma raksta 17. vērts komisijas pārstāvim, jo iesniedzējs šeit nav klāt. Emmet Blūhkungam. Madam Chair, uh, I will be brief, not least. Uh... Paldies īsi. Klausot arī tātad, jūsu aicinājumam izteikties īsi runa ir par uh, Francijas valsts piederīgā bažām par nopietniem veselības apdraudējumiem, ko izraisa nepareizi notika ūdeņa attīrīšanas iekārtas apsaimniekošana Francijas pilsētā bez jēm. Viņa bāžas galvenokārt attiecas uz uh, arī Sevjana uh, pašpārvaldes uh, pievienošanos šiem notekūdeņa attīrīšanas iekārtas apsaimniekošanai, un tas uh, tikai palielinās problēmas, komisija to var saprast. Taču trīs nedēļas pēc tam, kad ir iesniegts lūgums, raksts. Fran atbildīgās Francijas iestādes ir pieņēmušas formālu lēmumu. Ne tikai uh, savienot vienu problēmu ar otru, bet arī visaptveroši grozīt un arī eh, paplašināt šo bezvienotakoņa atdarīšanas iekārtu attiecībā arī uz notekūdeņu uzklabāšanu un apsaimniekošanu. Eh, uh, un, jo tieši tas arī rāda šo insektu parādīšanos un kaitējumu nodarīšanu. Šādas izmaiņas. Tur ir, ir jāiekļauj obligātā ietekmes novērtējumā, kā, kā pilsoņi, kas ir kā, kā iesniedzēji, un arī citi pilsoņiem ir tie tiesības uz pilnīgu informāciju par Francijas iestāžu lēmumu par šo lietu. Francijas iestāžu atbildībā būs arī ņemt vērā visus šos nosacījumus, ietekmes novērtējumu izvērst, iesaistīt sabiedrību. Komisija arī ir pārbaudījusi, vai, vai lūgumu rakstu var interpretēt kā tādu, ka arī Savjāna un Bezie pilsētā šīs attīstīšanas vienkārši nedarbojas labi, bet šeit varu apstiprināt komitejai, ka kas attiecas uz notekūdeņu attīrīšanu, tad iekārtas darbojas labi. Paldies! Grazie. C'è qualcuno che intende intervenire? Paldies, vai kāds cits vēlētos runāt? Ambulo. Jā, priekšstādātājs kundze, es īsumā esmu iepazinies ar ziņojumu, bet, manuprāt, komisijas secinājumi ir tādi jezuītiski. Uh, tur vienkārši tiek teikts, ka tiesības ir jāpiemēro, ka Francijas likumdošana šai ziņā ir pietiekami stingra un nav analīzes par atļaujas izsniegšanu, vai tāda ir, vai ietekmes novērtējums rāda, ka um, kaitējuma nav, e, kādā veidā tiek e, pēc e, notekūdeņa savākšanas tie pārstrādātie, nav šāda veida detaļu, nu, vismaz cik man izdevās savskatīt, bet, manuprāt, secinājumi izdarīti balstoties uz Francijas likumdošanu un neiesaista skaidru komisijas atzinumu, kas ļautu mums izteikt savu atzinumu. Es domāju, ka es varu pilnībā piekrist tam, ko jūs nu pat teicāt. E, nu, komisijas atbildīs nepārliecina. Ir bijušas e, var, Francijas varas iestāžu atbildes, kas norādīja, ka tās grasās pārskatīt šo sistēmu, e, kā tiek savākti notikūdeņi Un acīm redzot, ir kaut kas nedarbojas un eh, kaut ko vajag mainīt, un līdz ar to, to nepieciešams ievērot eh, visas prasības. Un tas, kas mums jādara, manuprāt, ir aicināt iestādes rēģēt ātri pēc pilsoņu lūgumo. Tāpēc mēs nosūtīsim vēstuli pašvaldībai, e, tāda, manuprāt, bija mūsu kolēģa e, vēlme, kurš nu pat runāja. Tātad šajā vēstulē mēs prasīsim pašvaldībai raudzīties, lai jau pasludinātā iesaistīšanās notiktu pēc iespējas ātrāk. Un es domāju, ka jūs visi piekritīsiet, dārgie kolēģi, ka ir būtu labi arī Eiropas komisijai prasīt nodrošināt kontroli un pārbaudi, kas būtu adekvātāka attiecībā uz uzticētajām darbībām. Es domāju, ka, nu, varbūt līdz šim tas ir bijis nevis ne, nepietiekami, bet nepietiekami ņemot vērā reālo situāciju. Uh, Eh, lūk, es piedāvāju šādā veidā rīkoties, un tagad mēs varam pāriet pie 18. darba kārtības punkta, un nekavējoties uzklausīsim lūgumraksta iesniedzēju eh, Hakansona kungu. Eh, ærede formand og ærede medlemmer af udvalget. Paldies. Paldies, priekšsādātājas kundze. Es esmu Eh, komitejas loceklis. Paldies, ka ļāvāt man iepazīstināt ar šo uh, lūgumu rakstu. Mēs esam simtprocentīga um, privāta organizācija, 135 tūkstoši. Es pārstāvu gan uh, vadītāju, gan uh, Hakonsona kungu, gan pats sevi. Es esmu Hennings uh, Smogensens. Uh, Dānijā ēdama glēmiņu savākšana ir notikusi vairākās Natūra 2000 teritorijās, un tas ietekmē jūras vidi. Ēdama glēmiņas ir jāaizsargā, un šī vide ir jāaizsargā. Mēs nonākam pretrunā ar um, dzīvotņu direktīvas 62 un 63 punktu, tāpēc mēs vēršamies pie Eiropas komisijas. Uh, lai cīnītos pret ēdamu gliemeņu bagarēšanās atļauju, kas piešķirta 2008., 2009., 2010. gadā no tur 2000 eh, teritorijās. Mēs nekādā gadījumā, mūsu organizācija nevēršas pret ēdamu gliemeņu eh, vākšanu, bet mērķis ir ilgspējīga darbība un bagarēšana ir kait adaptējoša. Mūsu mērķis ir divējāds. 2008. gadā mēs vērsāmies pie komisijas, vēloties pārliecināties, ka ietekmes novērtējums uz vidi ir korekts. Attiecībā uz darbību Natura 2000 teritorijās vispārīgi runājot, Vadenze spriedumā 2002. gadā skaidri teikts, ka mm, nepieciešams, lai nebūtu zinātnisko šaubu, ka ir eh, negatīva ietekme uz Natūra 2000 teritorijām. Mēs vēlējāmies pārliecināties arī, ka ietekmes izvērtējumam seko, eh, kad eh, gadījumā, kad tiek mm, iznīcināt tas aizsargājamas dzīvotnes. Tie ir divi ļoti svarīgi mērķi, kas jāievēro varas iestādēm, tostarp arī Dānijām. Bet mums jākonstatē, ka Dānijā ir tendence pieņemt sliktus lēmumus un veikt sliktu analīzi. Un mēs ejam stipri tālāk nekā paredz Eiropas Savienības direktīva. Mēs vērsāmies pie varas iestādēm, mums bija debates ar attiecīgajiem ministriem, bet bez rezultātiem. Tad mēs vērsāmies pie komisijas, nosūtījām uh, komitejā attiecīgu lūgumu rakstu. Nepieciešams to precizēt, lai Natura 2000 teritorijas Dānijā ievērotu arī dzīvotņu direktīvas prasības. Uh, Mēs priecājamies, ka komiteja ir izskatījusi mūsu lūguma rakstu ļoti nopietni un ir nosūtīta vēstule eh, par brīdinot Dānijas varas iestādes 2010. gada oktobrī. Un, un līdz šim eh, lūguma rakstu komitejas darbībā ir pozitīva darbība. Līdz 2008. gadam tika runāts par sliktu zinātnisko atzinumu, un kopš 2008. gada ietekmes novērtējums ir būtiski uzlabojies 2009. un 2010. gadā. Jaunais novērtējums parāda, ka ēdama glīmiņu bagarēšanai ir negatīva ietekme un ka ir iespējams aizsargāt Natura 2000 eh, teritorijas, kad ir bagarēšana. Neraugoties uz šo novērtējumu, uh, ir tikušas izsniegtas atļautas 2009. atļaujas 2009. gadā un 2010. gadā, kaut arī ēdam guliemeņu uh, apdzīvotās teritorijas ir apdraudētas. Dānija aizsardzas ar apgalvojumu, ka nav citu iespēju aizsargāt Natura 2000 teritorijas. Bet tas ir pretrunā dzīvotņu direktīvas sastajam pantam. nav alternatīvas, tā apgalvo Dānijas varas iestādes. Tas nav vērā ņemams arguments. Īpašās aizsardzības zonās Dānijas iestādes cenšas ierobežo draudus, ko rada ēdam klēmiņu bagāvēšana. Priekšstādā pārtrauc runātā un norāda, ka viņam ir jābeidz savu stāšanās. Jūs esat pabeidza savu uzstāšanos kā pus, iesaistītā puse. Komisione... Un tagad eh, komisijas pārstāvjiem vārds. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau teikts, šī lieta sākās 2008. gadā, kad tika iesniegta prasība no eh, Dānijas eh, dabas aizsardzības biedrības par to, ka mīrijas tiek vāktas Natūra 2000 uh, teritorijās. Dānijas varas iestādes ir turpinājušas sniegt atļaujas mīdiju vākšanai 2009. un 2010. gadā. Sākotnēji tika teikts, ka uh, Vīdes ietekmes izvērtējumi, ko veica Dānijas varas iestādes, neatbilda noteikumiem, kas ir eh, noteikti dzīvotņu direktīvas 6. pāntā. Tik arī apgalvots, ka tā kā eh, pastāv trūkumi un ir eh, dažādas kļūdas un arī pretrunīgi secinājumi šajos ziņojumos. Mēs dzirdējām, ka arī citās lietās, kas tika apsvērtas šodien, sestā pānta Noteikumos ir paredzēts, ka katrai dalībvalstī ir jāveic izvērtējumi par katru projektu vai plānu, kas varētu ievērojami ietekmēt Natūra 2000 teritorijas. Saskaņā ar šī izvērtējuma rezultātiem, kas ir saistīti ar konkrēto teritoriju, un tad uh, tas var būt pamats atļaujas sniegšanai vai arī atteikumam sniegt atļauju. Komisija ir apspriedusi šo jautājumu ar Dānijas varas iestādēm un ir lūgusi iesniegt dokumentus un arī papildu informāciju. Mēs informējām šo komiteju par šo lietu jau 2009. gadā savā pirmajā paziņojumā. Otrajā paziņojumā 2010. gadā komisija norāda, ka izvērtējumu izpēte, uz kuriem šīs atļaujas ir balstītas, rāda komisijai dažas bāžas. Šķiet, ka ir vairāki trūkumi attiecībā uz izvērtējumu, kā e, šī mīdiju vākšana ietekmē dzīvotnes. Tāpat arī nav ņemta vērā kopējā ietekmē. Attiecībā uz zvejošanu šajās aizsargātajās teritorijās. Un noslēgumā netiek ņemta vērā vislabākā pieejamā zinātniskā prakse. Šķiet, ka šie izvērtējumi neatbilst dzīvotņu direktīvas pāntiem. Mīdiju bagarēšanu nedrīkst atļaut pamatojoties uz šiem izvērtējumiem. Tieši tāpēc komisija ir nolēmusi pagājušā gada 20. 28. oktobrī nosūtīt oficiālu vēstuli brīdinājumu Dānijai. Šī vēstule tika nosūtīta 29. oktobrī. Dānija ir pirms Ziemassvētkiem sniegusi atbildi. Šī atbilde tika saņemta 21. decembrī pagājušajā gadā. Komisija pašlaik pēta šo atbildi. Paldies! Paldies, Aukens kundze, lūdzu! Paldies! Paldies! Vispirms vēlos norādīt, ka ir ļoti svarīgi, lai šāda lieta tiktu skatīta mūtu, mūsu komitejā, jo šeit tiek zināma atvērtība. Tas ir starta punkts, lai pilsoņi varētu iesaistīties, un dabas aizsardzība ir joma, kur nepieciešama pilsoņu iesaiste. Tas ir noteicošais pasākums. Ja pilsoņi nevar sekot līdz debatēm, uh, tad eh, netiks piemērotas prasības. Tā ir problēma Dānijā, jo Dānijas valdība vienmēr apgalvo, ka ir eh, labākie pasaulē, labākie nekā citi vides jomā, ka Dānijā nekādu kļūdu nav. Un šādu viedokli mēs redzam arī šajā lietā. Mēs to redzam. Un es jautātu komisijai, kāda iemesla dēļ nav iespējams gūt piekļuvi šiem dokumentiem. Es neredzu nopietnu pamatojumu tam. Kāpēc mēs nevarētu iepazīties ar šo vēstuli, brīdinājuma vēstuli un Dānijas valdības atbildi? Man ir aizdomas, ka visas problēmas ar to ir saistītas. Es gribētu zināt, ko saka valdība. Man ir aizdomas, ka tiek teikts, ka lūk, mēs to visu darīsim. Manuprāt, ir tiešām būtiski, lai mēs ievērotu caurskatāmības aspektu uh, Eiropas Savienībā. Mēs aizmirstam, ka ir uh, atļauta piekļuvi šiem dokumentiem. Es griežos pie komisijas un uzstājīgi lūdzu, kas pateikt, kas jādara, lai šī noslēgtība izbeigtos. Es eh, saistos ar šo asociāciju, un mēs nākam šeit, lai būtu atvērtība, un mēs nonākam pie jautājumiem par noslēgtību. Un vēl man ir jautājums asociācijai. Ir uh, citas Natūra 2000 teritorijas, kur, nu, kur notiek bagarēšana, ēdam glēmiņu bagarēšana, un At, par, arī par tām ir svarīgi runāt. Paldies. Pirmkārtām, es apsveicu Eiropas komisijas attieksmi. Šoreiz esmu priecīgs, ka komisija ir rīkojusies atbilstoši. Komisija ir nodevusi skaidru signālu Dānijas valdībai. Un eh, secīgi šīm lūgumrakstam ir jāturpinās, to nedrīkst slēgt, līdz šī problēma tiks atrisināta. Uh, Mans pēdējais komentārs. Kāpēc eh, šeit ir tāds caurredzamības trūkums? Te nav runa nec par intelektuālo īpašumu, nec par ieroču projektēšanu vai ražošanu, nec par augstajām tehnoloģijām. Te ir vienkārši runa par normālu rīcību, un šajā informācijai būtu jābūt pieejamai visiem. Es nesaprotu, kāpēc Dānijas valdība veicina šādu slepenību, jo tas taču kaitē tās prestižam. Jāra kungam vārds. Divi īsi komentāri. Jā, protams, šī lūgumraksta apspriešanai ir jābūt atklātai pirms eh, mēs saņemsim galīgu atbildi no komisijas. Un otrais, eh, kļūst ar vien sarežģītāk eh, darboties, jo caurdzmības trūkums rada arī neusticēšanos. Jāskatās uz šo lietu arī no otras puses. Tiem, kas ir iesaistīti diskusijās, ir jādod pieeja informācijai, lai šo neusticēšanos varētu samazināt. Ja Eh, šāda informācija netiek sniegta, tad eh, rodas dažādas problēmas. Un, manuprāt, eh, komisija šoreiz ir paveikusi patiešām labu darbu. Mums ir jādomā, kā uzlabot šo situāciju, lai informācija kļūtu pieejamāka visiem. Vīdes jautājumi mm, DDR un Vācijas Demokrātiskajā republikā bija vienmēr slepeni. Es uzskatu, ka tomēr tiem vajadzētu būt atklātiem, jo tie taču ir sabiedrības interesēs. Grazie, eh, Darei. Liels paldies. Un vārds arī atbildēja komisijas pārstāvēji. Un cits starpā arī aicinu atbildēt uz kolēģu jautājumu, arī Aukens kundzes jautājumu sniegt dokumentāciju. Mums ir jābūt iespējami arī izskatīt to lūdzu vārds jums. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Līns Kašmins. Es strādāju juridiskajā nodaļā, kas ir atbildīga par pārkāpuma procedūras veikšanu, kur pieminēja Veigenfeldes kundze mani kolēģi. Attiecībā uz bažām par caurdzmības trūkumu un arī informācijas apmaiņu starp komisiju un Dāniju Jāsaka, ka komisijai ir saistoši noteikumi par piekļuvi dokumentiem, kurus padoma un parlaments pieņēma 2001. gadā. Tā ir regula 2001. Eh, gads 149. Eh, Saskaņā ar šiem noteikumiem komisija principā sniedz piekļuvi dokumentiem balstoties uz pieprasījumu. Šie vispārējie noteikumi tomēr tiek ierobežoti ar dažādiem izņēmumiem, un viens no izņēmumiem attiecas uz situācijām, kur komisija ir iesaistīta pārkāpuma procedūras izmeklēšanā pret kādu no dalībvalstīm. Eiropas kopienu tiesas spriedumā ir teikts, ka komisijai šādos apstākļos ir jāņem vērā iespēja, ka dalībvalsts varbūt gribēs Eh, panākt risinājumu miermīlīgā ceļā. Tas nozīmē, ka šādos apstākļos komisija nevar dot piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz neatrisinātu strīdu starp komisiju un dalību valstīm. Mums šie noteikumi ir saistoši, jo tie ir iekļauti regulā, ko ir pieņēmusi padomu un parlaments. Varu teikt, ka Tik līdz strīds eh, būs atrisināts, tad komisija uzreiz sniegs visus dokumentus, kas ir apmainīti starp komisiju un Dāniju. Tātad caurdzimība tiks nodr nodrošināta, bet tikai tad, kad strīds būs novests līdz galam. Paldies! Kolēģa Aukana, pero non vorrei riaprire. Aukens kundze, es negribu atklāti debatas, bet ja jums ir tiešām kāds precizējums, tad varat izteikties īsi. Yeah. Just uh, one uh, question to the... Tikai viens jautājums komisijai. Ja Dānijas valdībā akceptē nodrošināt piekļuvi, ja valdības saka, ka viss ir kārtībā, tad es pieļauju, ka arī jūs uzskatīsiet, ka viss ir kārtībā. Jo šie argumenti, ko jūs tagad izmantojat, jā, ja viņi akceptēs, tad mēs gal galā dzīvojam atklātā sabiedrībā, uh, Mēs visi uh, gribam veicināt caurdzamību un tā tālāk. Visi taču mēs esam priecīgi par Kopenhāgens Arhūsas konvenciju. Tad uh, es gribētu vienkārši skaidri zināt, kurš tad te ir tas gangsteris, kurš ir lielais vainīgais. Atbilde. Well, it, it, as I understand it. Cik tālu es saprotu, tad pašlaik šie piekļuva netiek sniegta. Šī problēma tika pieminēta. Ja Dānijas valdībā sniegs komisijai skaidru ziņu, ka tā vēlās šos dokumentus darīt pieejamus sabiedrībai, tad mēs to arī darīsim, bet mēs nevaram to darīt pirms tam. Ļoti precīzi atbild, arī iesniedzējiem ir, kas sakāms, jums ir minūte, lūdzu. Vi håber... Øh, nej, jeg vil gerne starte med at svare på det. Es, um, es gribētu atbildēt uz jautājumu par to, vai Dānijā ir citas vietas, kur ir līdzīga situācija. Jā. Um, Beltas salā ir Natura 2000 teritorija, kur notiek ēdamgu līmeņu bagarēšana. Mēs zinām, ka ir vairāki projekti, kas pašlaik tiek īstenoti, lai bagātētu ēdamgliemenes. Mēs ceram, ka to ņems vērā komisija. Tā nu pat kā atbildēja, mēs ceram, ka situācija tiks pārvaldīta. Mēs eh, domājam, ka šeit tiks veicināta politiskā griba, lai tiktu aizsargātas Natura 2000 teritorijas un Eiropas Savienība veicinās aizsardzību. Mēs ceram, ka komisija un lūgumrakstu komiteja sekos šai lietai līdz pašām beigām, uh, lai būtu caurskatāmība, lai lietas nonāktu arī tiesā. Pagaidām tas vienīgais, ko var darīt, lai Dānijas valdība ievērotu savas saistības. Paldies, priekšstādātājs kundze. Grazie, nu man karim. Liels paldies, mēs noteikti arī sekosim lūgumu rakstā attīstībai, tas paliek atvērts, kā to arī lūdzu kolēģi, kur izteicās un gaidām arī atbildes. Un arī ja Dānijas valdība arī mums iesniedz uh, um, atbilstīgo dokumentāciju. Tas sekretariāts arī to visiem izlīdz. Lielas paldies visiem, un tagad pārējiem uz nākamo punktu 19. Par misiju Austrijā vērts uh, Vīlāns kundzē lūdzu. Jā, vielen dank, ähm, Frau Vorsitzende. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos jums nedaudz pastāstīt par šo jauno apskatu. Es domāju, ka mums būtu jāpievērš vairāk uzmanības tam, ka mēs kā parlaments iespējams nevaram uh, vienmēr tikt galā ar šīm lūgumrakstiem. rakstiem Te ir runa par 2007. gada lūgumrakstu. Šis lūgumraksts tika iesniegts 7. gada decembrī, un līdz pat 2008. gada vasarai nekas netika darīts. Tad mēs gaidījām vienkārši komisijas atbildi. Bez tam to mēs varējām apstrādāt tikai rudenī. Jāatcerās, ka veģetācija Austrijā nozīmē to, ka tad, kad eh, visas teritorijas ir klātas ar sniegu, mēs nevaram izvērtēt eh, šo situāciju. Mums vajadzēja gaidīt tātad vēlreiz līdz vasarai, un, eh, un līdz ar to mēs kā parlaments nevarējām sniegt labu ekspertīzi. Mums vajadzētu domāt par to, ka šādas faktu meklēšanas misijas varētu uh, organizēt tikai vasarā, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim iegūt pietiekumu informāciju. Šī situācija un arī 4. pāns jau norāda uz to, ka mums vajadzētu vairāk pievērst uzmanības tam, ka Eiropas parlaments šeit nav eh, nekāds tiesnesis politiskiem lēmumiem. Šiem lēmumiem ir jātiek pieņemtiem uz vietas. Centrālajā vietā šeit ir runa par vērtībām par eh, to pārkāpšanu. Un saskaņā ar atbilstošajām direktīvām ir jāveic ietekmes uz vidu izvērtējumi. Komisija ir pilnīgi pareizi norādījusi, ka šīs vērtības ir jāvērtē ierobežojuši. Dažkārt šie priekšstati neatbilst viens otram un tiek teikts, ja kāds no jautājumiem ir ļoti delikāts, tad eh, jebkurā ja gadījumā ir jāveic šāds ietekmes uz vidu izvērtējums. Ja šis jautājums ir strīdīgs vai arī nē, tad, kad šis pasākums ir izmērāms, tad jebkurā gadījumā ir jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums. Austrijā šis ar likuma noteiktā, šī ar likuma noteiktā robeža bija 20 hektāri lūgumraksta iesniegšanas brīdī. Pašlaik šī robeža ir samazināta par 10 hektāriem. Tāpēc šis gadījums vairs nebūtu strīdīgs. Šīs projekts pārsniedz 20 hektārus, un varas iestādes un logumraksta iesniedzējs uzskatīja, ka e, šis, e, šī robeža nav pārkāpta. Te bija runa par 18,1 hektāru, tātad tas tika ņemts vērā. Mēs devāmies uz šo vietu, un mēs varējām izvērtēt visu kopējo situāciju. Tajā pašā laikā uh, mēs varējām arī uzklausīt dažādos viedokļus, jo šeit, protams, bija jautājums par to, vai konkrētas teritorijas e, ietilpst šajā strīdā, vai tās ir attiecināmas ar šo strīdu vai nē. Un e, bija svarīgi rast tādus svarīgus piemērus. Pirms apmeklējuma es nevarēju, piemēram, iedomāties, ka e, automašīnu stāvvietu neņemšana vērā ir tik svarīga. Uh, taču ļoti ticami tika parādīts, ka uh, zemāk, uh, zemākajā uh, slēpošanas kurortā Melavā uh, nakšņošanas uh, gadījumi, tad, tad turistu naktis ir uh, pēc skaita samazinājušās. Līdz ar to šie kurorti netiek pilnībā izmantoti. Šajā vecajā situācijā Eh, tātad nav vajadzīgas tik daudz automašīnu novietnes. Tāpēc ir jāatcerās, ka šīs visnotaļ lielās teritorijas, kas aizņem, ko aizņem automašīnu novietnes, nevajadzēja ņemt vērā. Šis jautājums ir arī pietiekami delikāts, lai neņemot vērā nekādas dimensijas, nekādus izmērus, tiktu veikts ietekmes uz vidi izvērtējums. Mēs, protams, paļaujamies uz to, ka varas iestādes ievēro visus tiesību aktus un izturas ekoloģiski un ievēro visus vīdes aizsardzības tiesību aktus. Es domāju, ka šeit var izteikties visnotaļ vispārīgi. Dalībvalstīm galu galā vajag ņemt vērā to, ka šādi jautājumi var tikt skatīti tiesā, un ja tiešām rodas strīdi, kas nevar tikt atrisināti, tad tie ir jānodot tiesai. Protams, ka uh, ir jāņem vērā arī šīs robežvērtības. Kā jau es teicu, mūsu parlamentārā komiteja nav tiesnesis. Šo lietu sāsina arī tas, ka uh, celtniecības jomā bieži vien parādās dažādi noteikumi, un tad mēs īsti nevaram saprast, kā šie noteikumi ir savietojami. Ir jāņem vērā arī ekonomiskais labums un arī iedzīvotāji, kas eh, dzīvo šajos reģionos, un gal galā viņiem ir vajadzīgas šādas ekonomiskās iespējas, Tas ir skaidrs, un šādi apsvērumi ir jāņem vērā, tie ir daļa no iedzīvotāju interesēm. Šajā reģionā ir ļoti daudz dažādu motīvu. Melauā tātad šīs turistu naktis to skaits samazinājās. Melauā tieši tāpēc ļoti interesēja šī a, augstāk stāvošā kūrorta pievienošana. Savukārt augšējais kurorts nebija tik ļoti par to sajūsmināts. Ja ir runa par šīm nakšņošanas iespējām, tad augšējais kurorts īstenībā ir par, par mazu. Ja uz to ierastos vairāk daudz turistu, taču kurorta vajadzētu paplašināt. Kopsavilkumā es eh, neuzskatu, ka šeit ir runa par tādām būtiskām teritorijām, ka mēs atradīsim šeit tādas lielas teritorijas, kas būtu lielākas par 1,5 hektāriem, ar kuriem tad līdz ar to tiktu pārsniegta šī 20 hektāru robeža. Ja mēs iedomājamies, cik lieli ir šie 1,5 hektāri, tad tie ir divi futbola laukumi. Priekšādātājs kundze, es domāju, ka mums vajadzētu atvēlēt laiku, lai padomātu par mūsu turpmāko rīcību. Ir palikuši divi problēma jautājumi, kas man šķiet pietiekami interesanti. Pirmais. Vai šis eh, gadījums liek mums eh, domāt par dalībvalsts attieksmi attiecībā uz konkrētu projektu? Tātad saskaņā ar Austrijas tiesībām viss ir pareizi. Ja runa par Eiropas tiesībām, tad ir jādomā par to, vai šie Eiropas uzdevumi ir pareizi, vai uh, laika kontekstā te ir runa par uh, pareizu rīcību. Piemēram, ja runa par mm, siltumelektrostaciju, kur tiek ražot, teiksim, gāze un siltums, tad galu galā mēs varam rīkoties šeit radoši, mēs te varam sadalīt visus jautājumus juridiski tādos sīkos punktos, bet, ja runa te par slēpošanas kūrortu, tad mēs šīs lietas varam te dalīt un mainīt un Manuprāt, piecu gadu termiņš varbūt ir piemērots. Tad jautājums ir par to, vai Eiropas uzdevumi ir pietiekami normāli un vai Austrija ir tos izpildījusi. Otrs punkts Šeit es uzskatu, vajadzētu patiešām rīkoties, vai mēs varam pieļaut, ka slēpošanas trases, visa slēpošanas trases teritorija drīkst tikt izņemta no visiem aprēķiniem. Austrija, manuprāt, ir gājusi pietiekami tālu, tā ir teikusi, ka ir jāizņem visas teritorijas, kur, uh, kuras neietekmē apkārtējo vidi. Rumānijā un Itālijā šie noteikumi ir daudz stingrāki. Es domāju, ka mutiski šeit varētu vēl pievienot vienu jautājumu, un varbūt komisārs varētu par to um, izteikties plenārsēdē. Paldies Marijānai Mullerē vārds komisijas vārdā. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Šīs lūguma rakstīgi iesniegts 2007. gadā lai mēs varētu izskaidrot esošo situāciju. Man ir pavisam nedaudz ir jāpakavējas pie šī mm, faila vēstures. Tas ir tiesa, ka direktīva par uh, ietekmes novērtējumu uz vīdi lien, nu, parāda, mm, atrunā to, ka dalība valstīm ir iespēja izvēlēties uh, projekts, kur ir uzskaitīti otrajā pielikumā. Šiem projektiem dalība valstis var lemt vai nu skatīt uh, katru projektu atsevišķi, kas iekļauj šajā pielikumā, lai veiktu tādu sākotnējo izvērtējumu par to, vai projektam būs nopietni ietekmi uz vidi vai nē. Vai arī dalība valstī ir iespēja noteikt kritērijus. Tā skaitā arī sliekšņus definējot, eh, kādiem projektiem ir jāveic ietekmes novērtējums uz vīdi. Dalību valstīm ir arī iespēja kombinēt šīs abas opcijas. 2007. gadā Austrijas likumdošanā bija paredzēts 20 hektāru slieksnis, norādot uz to, ka tikai tādos eh, gadījumos, kad uh, teritorija, kur eh, tiek veikt celtniecības darbi, kad eh, šī teritorija bija lielāka par 20 hektāriem, tad tikai tādos gadījumos ir nepieciešams ietekmes novērtējums uz vidi. Projekti, kas bija mazāk par šo slieksni, tika izslēgti no šāda pienākuma. Tāda bija situācija, kāda tika iesniegts lūgumraksts. Šajā situācijā komisija uzsāka diskusijas ar Austrijas atbildīgajām iestādēm. Mēs paskaidrojām, ka šī likumdošana neatbilda direktīvai un Eiropas kopientiesas jurisprudencei. Gada laikā Austrija varēja pieņemt šo viedokli un iekļāva izmaiņas nacionālajā īstenošanas likumdošanā. Tad Austrija izvēlējās eh, šo kombinanto pieeju noteikt sliekšņus. Un arī specifiskos gadījumos eh, nosakot par pienākumu veikt skrīningu iepriekš. Piemērojošais slieksnis atšķiras no tās sliekšņa, kāds bija 7. gadā viens slēgsnis joprojām ir 20 hektāri, bet tagad likumdošanā ir arī noteikums par to, ka ne tikai projekti, kuri ir lielāki par šo slieksni, ka tikai uz šiem projektiem attiecas obligātā ieteikums novērtējums uz vīdi un projekti, kas attiec uz mazāku teritoriju, tiem nav jānosaka šāds pienākums tagad ir ieviests noteikums, ka jebkurā gadījumā ka jebkurš projekts, kurš attiec uz lielāku slieksni par 20 hektāriem, tiem ir jāizvērš obligāts ietekmes novērtējums uz vidi. Un pārējie projekti, kuri, ne, kuri nepārsniedz šo slieksni, viņiem ir jāveic šis skrīnings šī izpēta. Tātad eh, tas nenozīmē vairs to, ka projekti, kuri eh, nesasniedz šos 20 hektārus, ka tiem vairs nav jāveic attiecīgais ieteikums novērtējums. Lūk, tāds ir izmaiņas Austrijas līkumdošanā, un tas nāc stājās spēkā šīs izmaiņas 2009. gadā. Šīs izmaiņas tiek uzskatīts par pilnīgi atbilstošām, atbilst, eh, atbilstīgi direktīvai par ietekmes novērtējumu uz vidi, un pamatojoties uz šo likumdošanu Projekts Melaunda Mills. Šāds slieksnis, tātad, uh, attiecībā uz šo projektu bija zemāks par noteikto slieksni 20 hektāriem. Tādējādi iestādes veica šo skrīningu. Skrīninga izteicis procesā tika secināts, ka projektam nebūs ievērojama ietekme uz vidi. Tas ir arī pamatojums, kas eh, sasauc arī ar eh, direktīvu par ieteikumus novērtējumu uz vidi no juridiskā un procesuālā viedokļa komisija. Vairs nevar eh, teikt, ka tiek pārkāpts, pārkāpt šī direktīva par ieteikumus novērtējumu uz vidi. Austrijas iestādes ir informējušas komisiju par procesu, kur rezultātā um, tika pieņemts šāds secinājums, arī eksperti tika iesaistīti šajā procesā, gala secinājums ir atpieņemams arī neatkarīgam bīdas advokātam kurš ir tik iesaistīts. Lūk, tāda ir situācija šodien. Tas, kas izriet no šīm diskusijām, ir tas, ka, protams, galvenais uzsvērs tiek likts uz sliekšņa uh, aspektu likumdošanā, kā ir spēkā Austrijā. Tas ir vieglākais un objektīvākais veids, tikko tiek pārsniegt šīs slieksnes, tad līdz ar to nekāda diskusijas nav nepieciešams, ir jāveic projektam ietekmes novērtējums uz vidi. Taču direktīva kā tāda detalizēti neatrunā noteikums par to, kādā veidā dalībvalsts nosaka šos sliekšņus saikne, kāda ir beigta diskusijās, varbūt ir tāda, kas lieksnis, kas attiec tikai uz um, teritorijas apmēru, kur notiek šie celtniecības darbi. Tas nav, tā nav automātiski tā teritorija, kur uh, varētu notikt šādi ietekmi uz vidi. Tas neizriet no direktīvas, ka šis skrīnings būtu jāierobežo un jāaprobežo tikai un vienīgi uz uh, ietekmes novērtējumu uz vidi, uz teritoriju, kur notiek celtniecības darbi. Par šo ir vadlīnijas, kā jāveic šis skrīnings. Šis vadlīnijas tika pieņemts 2001. gadā. Tur arī vadlīnijas par uh, netiešiem ieteikums aspektiem jātiec, piemēram, uz satiksmi, kas notiek ārpus celtniecības teritorijas. Un tad tāda vairāk vai mazāk ir skaidrojums. Skrīningu kā tādu mēs nevaram tikai vienīgi aprobežot ar celtniecības zonu. Paldies! Vārds Peter kungam, Peter kundzei, bet vispirms lūgumiesniedzēji vai? Lūgumiesniedzēji, lūdzu. Dāmas un kungi, lūgumrakstu komitejas deputāti, dāmas un kungi, neapbūvēt, neapbūvēt, neapbūvētas neskārtas dabas teritorijas Eiropā kļūst par izņēmumu. Alpos ziemas turisms iespraucas ar vienā nomaļākās teritorijās. Tāpat arī Austrijas federatīvajā zemē Foralbergā, kas jebkurā gadījumā tiek uzskatīts par vienu no attīstītākajiem Alpu teritorijas reģioniem. Uh, E, Pašlaik realizētais savienojums starp e, Melavas un Damulas e, slēpošanas kūrortiem Foralbergas ziemas turismā ieviesa jaunu ekspansijas fāzi, kas rada lielu kaitējumu videi un ainavai šajā reģionā. Šīs projekts iepriekšējos gados Foralbergā ir radījis uh, daudz skaļu virsrakstu laikrakstos un e, vispārēju satraukumu plašsaziņas līdzekļos. Mm, kaimiņu valstīs neviens no slēpošanas kūvertiem pēdējo piecu gadu laikā nav radījis tik daudz dabas un ainavas traucējumu kā tieši melava un dāmula. Eiropas Savienībā Nav bijuši tādu situāciju, kur neviens nebūtu iejaucies šādās, šādos gadījumos. Tieši tāpēc arī mēs gaidījām, ka tiks veikts ietekmes uz vidi izvērtējums. Ņemot vērā, ka uh, dzīvotnes tiek ļoti smagi ietekmētas, uh, tiek apdraudētas dažādas dzīvnieku sugas, uh, varas iestādes, kas, iet, kas izvērtēja ietekmes uz vidi izvērtējumu, neuzskatīja, ka tiktu izdarīti kādi pārkāpumi. Tieši tāpēc 2007. gadā mēs nodevām Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteju lūgumrakstu un aicinājām uh, veikt uh, izvērtējumu pār varas iestāžu atļaujas procedūru. Ņemot vērā, ka ir bijuši lieli pārkāpumi pret dabas un ainavas aizsardzības interesēm. Ir pārkāptas arī dažādas direktīvas attiecībā uz ietekmes uz vidi izvērtējumu. E, pa šo laiku Austrijas vides organizācijas tādas kā Austrijas Alpu apvienība, dabas draugi, Austrijas Alpu aizsardzības apvienība, dabas aizsardzības advokāts Foralbergā ir pievienojušies mūsu lūgumrakstam. Galvenie kritiskie punkti šajā lūguma rakstā ir tas, ka nav veikts ietekmes uz vidi izvērtējums, neskatoties uz to, ka ir e, pārkāpti, pārkāpta robežas vērtība 20 hektāri. Saskaņā ar ietekmes uz vidi e, izvērtējumu atbilstošā teritorija ir 18,4 hektāri bet nav ņemts vērā baseins mākslīgā sniega ražošanai, kas pārsniedz 4 hektārus. Un šis baseins ir vajadzīgs, lai varētu uzturēt eh, slēpošanas kurortu eksploatācijas kārtībā. Tāpat arī ir jāņem vērā tikko ierīkotie lifti. Visas šīs robežvērtības ir pilnīgi skaidri pārkāptas. Jāņem vērā arī jaunais pacēlājs Ragats ar Blanken. Tur tika pieļautas mērīšanas kļūdas, un tieši tāpēc ir vajadzīga vēl viena procedūra. Pēc tam tika veikta teritorijas korektūra, lai iegūtu uh, šo vajadzīgo distanci līdz zemei pacēlājam, vajadzēja izcirst klintis, izcirst uh, klinšu materiālu. Lūgumrakstu komitejai un komisijai esam iesnieguši arī Foralbergas dabas aizsardzības biedrības profesora Georga Grabherra atzinumu. Startautiski atzītais vides eksperts konstatē, ka iejaukšanās dabā un ainavā ir daudz kaitīgāka nekā varēja likties lūgumrakstu komitejas delegācijas vizītes laikā 2010. gada oktobra sākumā, jo tur uh, kopienas pārstāvju un iestādes uzskatīja, ka nekas slikts nav izdarīts. Tieši tāpēc Mums ir jāatcerās par bērzu, par citu uh, dzīvnieku un augu sugu aizsardzību. Ir jāatcerās, ka šī jaunā pacēlā izbūve rada ļoti lielu kaitējumu vidē. Mēs pateicamies lūgumrakstu komitejas deputātiem par godīgu un objektīvu mūsu sūdzības izskatīšanu, un mēs ar interesi gaidām pieņemto lēmumu. Mēs ceram arī, ka uh, Foralbergas varas iestādes turpmākos projektos rīkosies godīgāk un ievēros tiesību aktus. Rīcības komitejas vārdā Lotārs Peters un Helmuts Ernstons. Tekstu un attēlus esam iesnieguši. Jūs noteikti varēsiet to izskatīt vēlāk. Paldies! La parola la kolega Lichtenberger. Paldies, Lichtenbergers kundzei vārds. Lielas paldies par to, ka devāt man vārdu. Es piedalījos šajā nelielajā delegācijā, kas eh, devās uz Austriju, lai uz vietas apskatītu situāciju. Tur parādījās, ka, eh, manuprāt, es te um, gribētu pārlaikt pāri šiem detalizētajiem apskatam, ko deva mani kolēģi. Tolaik Mēs to uzskatījām par direktīvu par ietekmes uz vidi izvērtējumu un leģitīmu tās pārnešanu dalību valstī. Un šķiet, ka to varētu paskaidrot šādi. Šeit ir runa par slēpošanas kūrortu, un tur trases netiek ierēķinātas. Te nav runa tikai par trīs kvadrātmetriem, kur atrodas pacēlāja pamatne, vai tur, kur atrodas eh, mākslīgā sniega rezervuārs. Te ir runa tieši pār slēpošanas trāsēm, kuras tiek pārklātas ar sniegu un kas arī ietekmē šo apkārtējo vidi, jo slēpotāji tagad bieži vien izme, izmanto arī apkārtējo teritoriju, ne tikai šīs trases. Uh, Tas nozīmē, ka šajā pārbaudē vai skrīningā, par kuru runāja komisija, un tas ir pats svarīgākais punkts, ka mums nevajadzēja skatīties tikai uz tām teritorijām, kur ainava tiek mainīta. Mums ir jādomā arī par visa projekta ietekmi, kas iet daudz, daudz tālāk. Un tieši tāpēc to vajadzēja ņemt vērā ietekmes uz vidi izvērtējumā. Tā būtu pareizā interpretācija. Es uzskatu, ka šī interpretācija, kas tika izmantota, attiecās eh, tikai un vienīgi uz šīm robežvērtībām. Un tika parunāts par to, vai tas ir 0,1 vai 0,5. Par to nav jautājums. Jautājums ir par šo kopējo ietekmi. Un es nonāku pie otrā punkta. Jau 2003. gadā bija veikti dažādi pētījumi, kur bija runa par plašiem pasākumiem, kurus vajadzētu veikt slēpošanas trasē e, teritorijā. Šeit nav runa par visu projektu, te ir runa par e, to, ka tas turpinās pakāp pa pakāpē un e, tiek saglabāta šī robežvērtība. vērtība ietekmes uz vidi izvērtējumam. Līdz ar to šī likuma būtība tiek vispār aizmirsta. Mums tas ir ļoti būtiski, ja, būtiski jo pretēji, pretējā gadījumā šī uh, sadalīšana, šī salāmī tehnika, kur projekts tiek sadalīts mazās daļiņās, kļūst arvien populārāka. Vismaz valstis, kas to šādā veidā definē, var to brīvi izmantot. Es uzskatu, ka šajā punktā mums par to vajadzētu runāt. Te nav runa par līguma piemērošanu, te ir runa par likuma pārkāpumu. Nedrīkst pieļaut šādu projektu fragmentāciju, kas apiet likumus. Galu galā tieši klimata pārmaiņu situācijā mums vajadzētu par to īpaši padomāt. Paldies, Vertmanes kundzei vārds. Lielas paldies! Es vēlējos pievienoties iepriekšējai runātājai un vēlējos šeit uzsvērt dažas konkrētas detaļas, kas man šķīta būtiskas lasot šo pēdējo ziņojumu. Tur ir runa par rezervāru mākslīgiem sniegam, Te ir runa par kvadrātmetriem, hektāriem, kas ir jāņem vērā. Tas, ka netiek ņemti vērā augstāk izvietotie pacēlāji, man šķiet neizprotami. Tas pats attiecas arī uz automašīnu novietnēm. Reģionā, kur es uzaugu, tolaik eh, tas bija ciemats, eh, sabiedrība, protams, mainās, iedzīvotāji mainās, tur bija tādi uzņēmumi, kuriem vispār tagad vairs nav neviena eh, kvadrātmetra teritorijas. Kā jau kolēģis to norādīja, tas viss tiek apiets vai vienkārši sadalīts. Man ir radies tāds iespējas, ka šeit ir runa par konkrēto gadījumu, un tas ir 2007. gads. Te ir izņemti vairāki punkti, un līdz ar to šī situācija šķiet vienkārši traģiska. Otra problēma, ko es gribētu pieminēt un izvirzīt apsvēršanai, ir tas, ka turisms samazinās. Līdz ar to, vai šis lielais projekts vispār var tikt attaisnots. Un ja runa par ģeoloģisko ekspertīzi, tad eh, dokumentos radās šaubas par to, vai šis ģeoloģiskais atzinums patiešām ir zinātnisks atzinums. Bastināro kungs. Lielas paldies, nu šo situācijā mēs kaut kur esam redzējuši. Es to zinu arī no savas valsts pieredzes. Uh, kad uh, cilvēki mēģina apiet noteikumus likumu, viņi sādāla projektu mazākās daļās. Un katra mazākā zemē eh, daļa ir eh, sliekšņa, un līdz ar to tas tādējādi mēs varam apiet likumu, bet šeit tas nav tā. Šāds projekts ir jāuzskata par integrētu uh, Mēs nevaram tikai paredzēt atsevišķi slēpošanas trases un pārējās iekārtas atsevišķi. Nē, tas taču ir viens projekts. Jautājums ir, kādēļ komisija neraugās uz šo projektu kā vienu veselu, integrēti, jo par to taču ir runa. Mēs jūs nevarat arī izstrādāt no automašīnu novietošanas vietas atsevišķi, slēpošanas trases atsevišķi pacēlājs atsevišķi un tam līdzīgi ekonomiski un sociāli. Tas taču ir viens projekts. Tas ir integrēts. Tas taču ir acīm redzami. Tādēļ es jautāju Eiropas komisijai, lūdzu pārskatīt savu secinājumu, savu viedokli. Un atgriezieties pie mums komitejā, pasakiet, vai šis projekts uh, savā pilnībā respektē direktīvu un likumu. Paldies! Vīlanda kungs, lūdzu. Jā, jetzt muss ich doch einiges zurechtrücken. Jā, man vajadzētu šeit norādīt uz uh, šiem punktiem, precīziem punktiem. Uh, automašīnu novietnes, tas ir vecas tiesības. Jā, tas tika maz izmantots, tika arvien mazāk izmantots un pēc tam stiprāk izmantots. Ja runa par um, sniega rezervuāru, tad, manuprāt, tas uh, tika pareizi atainots. Šis vecais mazākais rezervuārs nav pietiekams abiem kūrortiem. Tieši tāpēc ir vajadzīgs lielāks rezervārs, kas apkalpo abus kūrortus. Šī salāmi taktika, tā nav nekāda salāmi taktika. Jā, pareizi tika minēts, ka mums ir jāskatās uz šo lietu kopainu. Un uh, ir jāatcerās, ka mums ir arī um, iespēja skatīt tieši šo lietu uh, no piecu gadu distances. Uh, Es uzskatu, kādā vēlākā laika punktā mēs varēsim uzdot jautājumu, vai Eiropas tiesības ir patiešām vara vērsties pret dažādiem šķēršļiem. Un tagad galvenais jautājums, vai kopienas tiesības sniedz pietiekami daudz aizsardzības, lai varētu izvairīties no šīm salāmi tehnikas un tagad šī slēpošanas traša neiekļaušana kopējos aprēķinos. Vai Austrija ir to pareizi īstenojusi? Ir pilnīgi iespējams, ka iestādes uz vietas ir darījušas daudz vairāk, nekā tām bija atļauts. Šis jautājums, kur skatām šodien, rada nepieciešamību arī vēl organizēt papildus diskusiju par šo punktu, kurā gadījumā es arī Vīlan kungam arī izvērtēt, vai ir nepieciešama vēl papildus diskusija, pirms mēs balsojam par šo dokumentu, kur jau mēs esam skatījuši tad vienreiz. Kvā. Priekšsēdētājs mans eh, priekšlikums bija tagad man izmainīt šo formātu un uh, uzdot mutisku jautājumu komisijai. Un tad komisārs eh, sēdē varētu sniegt atbildi, un parlaments varētu pieņemt lēmumu, vai mēs oficiāli varētu aicināt grozījumus direktīvā par ietekmes uz vidi izvērtējumu. Tad par uh, Vīlanda kunga priekšlikumu. Izskatās, jā, arī, ka ir visai vienprātīga piekrišana viņa priekšlikumam. Runāsim par to arī koordinātoru sanāksmē. Izvērtēsim, kurš būtu vērtīgākais brīdis par to runāt. Un aicinam arī Vīlēnu kungu arī mm, turpināsim šīs diskusijas. Lās paldies, paldies visiem, paldies iesniedzējiem. Vai jūs vēlaties reaģēt? Mēs ne, neesam noslēguši lūgumrāks, mēs par to runāsim uh, vēlāk. Lūgumrāks paliek atvērts. Minūte. Ganz kurz noch eine Ergänzung. Pavisam īsi vēl viens papildinājums. Daudz eksperti Forelbergā un Austrijā uh, uzskata Ragatsa Blanken par uh, dabas aizsardzības teritoriju, kur nekas nedrīkst tikt būvēts, un arī sākotnējs viedoklis bija tieši tāds pats. Pirmkārtām tieši no meža bioloģijas viedokļa eh, reģiona daļā tas radītu lielas problēmas dažādām koku sugām. Mums, kā dabas aizsargiem, tas ļoti sāp, un daudz eksperti to nesaprot. Uh, Mēs gribētu aicināt uh, īpaši veikt pētījumus par šo jautājumu. Grazie! Paldies! Tagad pārējām pie 20. punkta lūguma raksta vārds iesniedzējiem David Petri, lūdzu. Madam Chairman. Godātā priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, paldies par man doto iespēju. Gandrīz 20 gadus Itālija di diskriminē um, mācību personālu, kur nav itāļi, letori. Balsoties uz nacionalitāti, attiecībā arī uz piekļu darba vietām, līgumu, garumu, uh, līdzvērtīgu. Um, atmaks un tam līdzīgi. Eiropas kopiena tiesa ir eh, spriedusi par labu eh, šādiem ne itāļu eh, pasniedzējiem sešas reizes. Dažas Eiropas valdības ir izstrādājušas likumdošanas, kas ir um, koncentrētas uz konkrētām personu kategorijām un līdz viņām tiesības, un līdz ar to šie mācības spēki nav pilnīgi juridiskas personas, kurām būtu tāda paša tiesības kā citiem pilsoņiem. Eh, kopš, 90, eh, kopš 1957. gada Romas līguma, parakstīšana līdz Lisabonas līguma, parakstīšanā vairākas valdības ir eh, pārkāpušos līgumus, kurus pašas ir parakstījušas, taču es neredzu nevienu parakstītāju valdību, kas būtu pieņemusi likumu, pieņemusi likumu pārkāpjot līgumus. Jūs varat iedomāties, ka šāda ideja pat ir nepie, neiedomājama realitātē. Uh, mm, 29. Uh, janvārī šajā sestdienā tika pieņemta Džalmīnī reforma Itālijā, kas nozīmē, ka man un manim kolēģiem tiek liektas pamatiesības. Uh, tātad. Uh, Līdzīga pieeja ir pazudusi, ir arī liekt iespēja sevi aizstāvēt, uh, arī uh, organizēt uh, taisnīgu procesu. Tas viss ir pazudis. To visu atceļ Džalmīnī likuma 26 pants Itālijas Republikas prezidents Giorgio Napolitano arī parakstīja šo likumu, taču viņš norādīja valdībai, ka ir jāpārskat šis 26. pāns. To, ko nekad nebūtu izdarījuši ro, uh, romieši, ir izdarījusi Itālijas valdība. Nu, tad kādēļ mēs esam tik tā nonākuši un kāpēc, kādēļ Itālija ir pieņēmusi tik drastiskus pasākumus? Atbilde. Uh, 20 um, gadu laikā Itālijas uh, universitāte ir. Uh, terējis miljonus dažādiem tiesu procesiem tā vietā, lai maksātu tādu pašu algu ne itāļu mācību spēkam, kā salīdzinot ar itāļu, itāļu pasniedzējiem. Ir uh, simtiem tī, neatrisinātu tiesas procesu, bet Itālijas juridiskā sistēma ir ļoti lēna. Un uh, līdz ar to šie tiesa procesi netiek risināti. Piemēram, uh, Padovu universitātē ir jāmaksā 5 miljoni uh, eiro kaitējuma nauda. 14 uh, ne itāliešu ārvalstu mācību spēkiem. Jo univers, universitātes vienkārši saka, mēs esam bankrutējuši, mēs nevaram maksāt. Un uh, valdības saka, mēs nemaksāsim. Berluskonī valdības risinājums ir pilnībā um, iznīcināt ārvalstu mācību spēku tiesu procesu, jo tas jau tiek runā, par to jau tiek runāts 26. pantā. Tie šādi veidi tiesu procesi vienkārši tiek slēgti. Tādēļ Eiropas kopienas tiesas spriedumi un spriedumi par pārkāpumiem mums liedz mūsu pilsoņu pamatiesības. Jā, mēs, mūsu advokāti rakstīja komisijai, lai raudzītos, kāda varētu būt pārkāpuma procedūra. Mēs lūdzam, lai komisija skatītu šo jautājumu arī ministru padomē un arī vērstos parlamenta ārlietu komitejā, lai risinātu šo sūdzību. Mēs arī lūdzām lūgumu rakstu komiteju nāk klajā ar publisku paziņojumu plašsaziņas līdzekļos. Uh, Mēs lūdzam, lai šis lūguma raksts paliktu atvērts līdz brīdim, kad eh, ne itāļu pilsoņu tiesības eh, tiktu atjaunotas Itālijas republikā. Paldies! Komisijas vārdā. Lūdzu, Konstantinās kungs. Ah, oui. Oui, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šī lieta tik tiešām mūs nodarbināja jau vairāk nekā 20 gadu, ir bijuši spriedumi kopienu tiesā, kas tik tiešām apliecināja, ka Itālija nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar līgumu, tos tās pašreizējo 45. punktu par strādājušo brīvu pārvietošanos, jo svešvalodu pasniedzēji tiek diskriminēti salīdzinot ar valsts strādājošajiem. Ar 2006. gada 17. jūlijas spriedumu tiesa uzskatīja, neraugoties uz tos, toreiz komisijas pretējo viedokli, ka pastāvošajā juridiskajā situācijā eh, likums 63.2004 eh, ir tiesiskais pamats, lai garantētu lektoru, nu, drīzāk bijušo ārvalstu lektoru, statusus pēc reformas 95 kļuvuši par lingvistiskajiem ekspertiem dzimtajā valodā. Tik tiešām mēs pastāvīgi kontaktējamies ar lūgunrakstu iesniedzējiem un apvienībām, ko tie pārstāv, un mēs ļoti uzmanīgi raugāmies uz problēmu, ar ko saskaras svešvalodu lektori, tik tiešām svešvalodu pasniedzēji. Ir 2006. gada tiesas spriedums, kas ir saistošs, jo tik tiešām, ja komisijai būtu jārēģē, tad būtu jārēģē balstoties uz faktiem, kas, nu, uzliek pienākumus valstī. Runa varētu būt par sliktu likumdošanu vai sliktu praksi, piemērojot kopienu tiesības, kopienas tiesību aktus. Slikta prakse administratīvajā jomā, eh, kas eh, vis, būtu vispārīga un atkārt, ar atkārtojušos raksturu. At, attiecībā uz tiesisko pamatu mēs uzskatījām, ka tas ir pietiekoši, attiecībā uz administratīvo praksi. Uh, Mēs pastāvīgi kontaktējāmies ar um, svešvalodu pasniedzēju apvienību. Uh, uh, mēs uh, redzējām piemērus, konstatējām, un š, ka šie piemēri rāda, ka ir atkārtota administratīvā praksa, kas ir diskriminējoša. Tagad, un tas ir jauns fakts, jauni fakti, kas mums ir darīti zināmi, reforma valsts universitātēs, un man jāsaka, ka pašlaik komisija ļoti uh, gaida jaunās likumdošanas ieviešanu, piemērošanu. Mums ir zināmas šaubas par atbilstību 26. pantam jaunajā likumdošanā ar kopienas tiesībām, kā, interpre, kā tās interpretēja tiesa attiecībā uz uh, lektoru statusu, un mēs varam jums apliecināt, varam apliecināt lūgumrakstu iesniedzējiem un lektoriem, <clears throat> kurus viņi pārstāv, ka komisija darīs savu iespējamo un uh, ierosinās procedūru, ja konstatēs, ka ir um, tiesību pārkāpumi saistībā ar uh, brīv, lektoru brīvu pārvietošanos. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Just... Aukens kundze. Es vēlos atbalstīt uh, lūgumu uh, rakstiesniedzēju priekšlikumu. Jā, komitē vajadzētu nāk klajā ar kādu paziņojumu. Ļoti labi ideja tā ir, jo es vienkārši gribēju izteikt šo atbalstu šim priekšlikumam. Jā, protams. Nu, šis ir tiešām tāds uh, īpašs gadījums, ir ārkārtīgi ilgs laiks pagājis. Komisija, tā kā uh, lūgumrakstu komiteja, gandrīz 15 gadu laikā es skatīšu jautājumu. Arī vairāk kārt ir spriedusi Eiropas kopiena tiesa, ir bijuši konkrēti spriedumi. Es domāju, ka šī visa. Tas viss arī rada nepieciešamību pārdomāt eh, mūsu rīcībā esošos garantijas instrumentus, kādus piedāvājam pilsoņiem arī. Ar komisijas, ko, mans atbildēs komitejas efektivitāti. Alkens kundas ieteikumu noteikti arī domāsim, pārdomāsim visu kopā, lai saprastu, kādā veidā mēs varam risināt šos pilsoņu aktīvos, aktuālos jautājumus pēc iespējas efektīvāk. Es domāju, ka es sapratu, bet jā, nu, tas nav īsti teikts ļoti skaidri, ka. Uh, Izskatot jauno likuma tekstu, kuru apstiprina Itālijas parlaments, kuru arī minēja iesūtītājs savos ievadvārdos. Varētu to pārskatīt un aicināt tiesu pārskatīt spriedumu ko jau vairāk kārt ir lūguši arī iesniedzēji, un komisija nav varējusi to izdarīt. Tātad ir šis jaunais jauninājuma elements, tādējādi ir pārskatīt to gaidīsim komisijas izvērtējumu risinājumu par jauno likumu. Un tādējādi arī lūgumraksts paliek atvērts. Mēs arī šajā gadījumā, es domāju, varēsim vērsties pie Itālijas iestādēm, lai varētu saprast situāciju. Ne tikai par komitejas eh, atzinumu, par likumtekstu, bet tieši konkrēti un reāli, kādā veidā iestādes ir iecerējuši risināt šo aktuālo problēmu un iespējams arī lūgt uh, viņu klātbūtni komitejā, ja tas ir nepieciešams, lai viņi skaidri varētu arī uh, mums varētu paskaidrot šo jauno likumu normu, arī jauno 28. pāntu, kurš ir tika minēts, un arī valdības nostāja, kāda tā ir attiecībā uz uh, šo ļoti seno problēmu mūsu valstī. Lūguma raksts paliek atvērts un arī eh, aicinām eh, ātri risināt šo jautājumu. Atbildīgajām iestādēm ir jābūt atbildīgām. Jārkungs. Eh, pilnībā varu piekrist tam, ko teica priekšēdētājiem. Man ir divas piezīmes. Manuprāt, komisija nav nemaz tik nevarīga, jo galu galā atbildē tā var eh, sniegt eh, savu viedokli. Ja komisija uzskata, ka Itālijas varas iestādes nav mm, veikušas attiecīgos pasākumus, tad saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem komisija var eh, šo lietu virzīt uz Eiropas kopienu tiesu. Tātad, manuprāt, komisija nemaz nav tik nevarīga. Vienkārši vajadzētu konstatēt, vai tas ir pareizi vai nav pareizi. Un eh, mans priekšlikums priekšsēdētāja būtu vēl m, mm, ieviest papildinājumu. Es domāju, ka šogad vajadzētu šo lūgumu rakstu izskatīt, nevajadzētu desmit gadus gaidīt. Galu galā lūgumraksta iesniedzējs gaida atbildi un grib zināt, vai kaut kas tiek darīts vai nē, vai mēs varam vienkārši pateikt, ka mēs nevaram palīdzēt un tā tālāk. Uh, Jā, es domāju, ka varētu to ielikt klāt kā papildinājumu, tad es pilnībā tam piekristu. Eh, petente, no. Labi. Uzcināru kungs. Paldies, priekšstādātājs kundze, daži vārdi. Raugoties uz komentāriem, uzklausot komisijas komentārus. Esmu pārsteigts. Darba grafiks izskatās tiešām ir tāds pirms mūsu ēras un līdz pēc mūsu, pēc mūsu nāvis, ja 15 gadi nav pietiekami daudz. Cik jums vispār ir nepieciešams laiks? Godā tie komisijas pārstāvi. Jūs taču redzēsiet, kā tiek pārkāpt Eiropas likums. Vai jums ir godīga atbildē mūsu komitejai par šo? Nē, otrkārt, priekšsēdētāji Šīs skatījums ir ļoti līdzīgs tam, kur lūgumrēksta komiteja bija pret brītu likumdošana, pret likumdo, pret brītu likumdošanu, kas liedz Francijas aptiekai darboties apvienotā karalistē, un tagad citu dalību valsts liedz pamatotas, tī, īstenot pamatotas tiesības ārvalstu mācību spēkam eh, strādāt Eiropas valsts eh, universitātēs. Uzskatu, ka Eiropas komisijai visbeidzot ir jāatrisina šī problēma tā vai citādi. Jo kāda jēga ir uh, Lisabonas līgumam? Tas ir skaisti, bet tikai spēle ar simboliem nav pietiekama. Paldies! Nu, tagad vārds minūtē lūgumrakstiesniedzējiem, ja jums ir kas sakāms. Paldies deputātiem, kur sniedz savu ieguldījumu. Un sniegsim vēlāk arī jums vēl papildus informāciju, ja jums tāda nepieciešama. Paldies, tagad nā, pēdējais punkts. 21. Lūguma raksts. Vārdu dodu lūguma raksta iesniedzējiem. Lūdzu. Muito obrigada, senhora, senhora Presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Agradecendo desde já o convite. Paldies, priekšsādātāji. Esmu pateicīgs par šo ielūgumu, par šo iespēju izteikties. Esmu ieradies šeit ne tikai, lai uh, domātu par starptautiskiem jautājumiem, bet runātu par tādām pamatprasībām par tirgu, eh, darbību un tā tālāk, kas ļauj mums īstenot un attīstīt uzņēmējdarbības projektus šajā jomā Portugālē. Gribētu vērst deputātu uzmanību šo lūgumrakstu, jo šeit ir runa par Eiropas tiesībām, kas, manuprāt, nav īsti izskaidrotas. Attiecībā uz uh, 2009. gadā novembri tika salikta kopā informācija, un mēs šo informāciju saņēmām ar lielu kavēšanos. Tā kā mūsu organizācija tika izveidota, tad mums vajadzēja sadalīt mūsu prasību divās daļās, mazāk nekā mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa. Komiteja tāpat vajadzētu zināt, ka 2009. gadā, kad tika izveidota asociācija, lielākā daļa dokumentu tika iesniegti komisijai un parlamentam. Mēs uzskatām, ka tā ir ļaunprātīga izmantošana un nepareiza procedūra piemērošana, kas attiecas uz strateģisko uh, atsaucas ietvaru. Mēs atsaucamies arī uz 2009. gada augustā pieņemto tiesību aktu. Mēs uzskatām, ka šīs tiesība akts ir piemērots ļaunprātīgi. Mūsuprāt, tas ļauj valstī monopolizēt reklāmas darbību jomu turismam gan uz vietas, gan ārzemēs. Asociācija ir konstatējusi, ka atbildīgā iestāde Portugālē ir viena no iestādēm, kas noraidīja mūsu projektu. Es vēlētos uzsvērt, ka 2010. gada decembrī mēs iesniedzām do dokumentus, kas vēlāk kļuva pie pieejami visiem un kuri norāda uz nekonsekvenci un iepriekšēju vienošanos starp tehniskajām iestādēm 2008. gadā noraidīt mūsu priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka šis scenārijs ir absolūti nepieņemams. Tehniskās iestādes ņemot vērā novēloto rīcību, kļūdainos lēmumus un interešu konfliktu, uzlika deviņu mēnešu aizliegumu mūsu priekšlikumiem kas ievērojami kaitēja mūsu interesēm un arī mūsu tēlam attiecīgajā nozarē. Veids, kā šīs tehniskās iestādes rīkojās attiecībā uz strateģisko ietveru dokumentu, kaitēja Portugālei kā turisma galamērķim un visai turisma nozarei. Ir pilnīgi skaidrs, ka priekšlikums, ko mēs iesniedzām, atbilda iniciatīvas sistēmas veidotāju nolūkiem. Taču SNRF tehniskās iestādes tos neatzina. Es darbojos šajā nozarē kopš 2004. gada. Mēs uzskatām, ka Portugāles iestādēm vajadzētu pildīt savus pienākumus un ka Eiropas Savienībai vajadzētu izvairīties no tiesas procesiem. Esam jau ievērojami cietuši gan no materiāla, gan no morāla kaitējuma šo iestāžu rīcības dēļ. Ļaunprātīgā loģika, ko izmanto valstsvaras iestādes, ir izkropļojusi Eiropas konkurences modeli. Mēs esam nobežījušies, ka papildus informācija, ko esam nosūtījuši in institūcijām kopš 2009. gada, mums nāksies ciest arī no budžeta, kas ir pieņems 2011. gadam Portugālē, kur ir runa par desmitiem miljonu eiro līdzekļu no kopienas eh, budžeta, kas ir paredzēti Portugāles atbalstam. Esam pārliecināti, ka Portugāles ekonomiskā un sociālā kohēzija nevarēs tikt sasniegta, ja tiks traucēta Portugāles uzņēmēja darbība. Mēs neuzskatām, ka Eiropas kopienai vajadzētu atbalstīt negodīgas, ļaunprātīgas struktūras, kas ļauj privātajam sektoram pārņemt valsts sektoru. Mēs aicinām šo komiteju nodrošināt pēc iespējas drīzākā laikā, lai šāda rīcība nenotiktu. Mēs aicinām Portugāles valdību vērsties pret šo ļaunprātīgo loģiku. Lielas paldies par uh, jūsu uzmanību, un es ar prieku atbildēšu uz kādiem jautājumiem, kas jums varētu būt. Komisijas vārdā Dirkam Petersam vārds. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich freue mich nach vielen E-Mail-Kontakten mit dem Beschwerdeführer. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man pa e-pastu ir bijuši daudzi kontakti ar lūgumrakstiesniedzējiem. Tagad man ir iespēja personīgi iepazīties, un par to es priecājos. Te runa ir par prasību, kas saistīta ar eh, konkursu Portugālē un lūgumraksta iesniedzējs ir redzējis nekorektu attieksmi no valsts iestāžu puses, un tas viss notiek uh, kohēzijas struktūra fonda politikas īstenošanas kontekstā, ko piemēro komisija un dalību valstis, sadalot atbildības jomas un pārvaldību, un līdz ar to komisija kā tāda, runājot par simtiem vai tūkstošiem projektu izvēle nav tiešā veidā saistīta ar šo atlasi, jo tā, ar to nodarbojas valsts iestādes. Vienīgā iespēja, kas ir komisija, ir raudzīties, lai valsts iestādes, atlasot projektus, ievērotu savu valsts likumdošanu. Līdz ar to mēs izskatījām, uz, uzmanīgi izskatījām dokumentus un maija sākumā nosūtījām Portugāles iestādēm ļoti pilnīgu prasību. Jūnijā mēs saņēmām atbildi, pēc tam mēs izskatījām Portugāles atbildes, un Portugāles atbildes mūs neapmierināja ļoti daudzos punktos, un šī iemesla dēļ tieši pirms Ziemassvētkiem komisija nosūtīja jaunu prasību Portugāles iestādēm 13 lapuses jautājumi, kas ir ļoti detalizēti, pilnīgi, un pagaidām atbildes mums nav iesniegtas. Tām vajadzētu nonākt pie mums nākam piekdien, ja ticēt Portugāls, Portugāls iestādē. Vēl uh, eh, Dementas kunga uzdotais papildu jautājums, kas saistīts ar to apstākli, ka turismas ieņem īpašu vietu Portugālē, līdz ar to Portugāles turisma uzņēmuma apvienība jautā, vai šie uzņēmumi, zināmā mērā, nu, valsts uzņēmumi varētu izmantot Eiropas finansējumi tāpat kā privāti uzņēmumi. Ja tas tā ir, Tad reģionālās politikas ģenerāla direktorātā mums jāraugās, vai finansējums, kas paredzēts turisma institūcijām Portugālē, ir, tas ir jautājums, kas mums rodas, un ja šeit nav, tas nav saistīts ar līdzfinansējumu, tad neraugoties uz visu, Tik un to komisija ir jāuzdod šis jautājums, ar to nodarbosies cits ģenerāla direktorāts, vai tās ir ekonomiskas dabas darbības, kas uzticētas valsts iestādēm, un vai tas atbilst konkurences tiesībām Eiropas Savienībā. Kā jau es teicu, mēs gaidām atbildi, kurai ir, mm, kura mums vajadzētu saņemt piekdien. Uh, mēs esam jau iesnieguši savu pirmo atzinumu Portugāles varas iestādēm, un uh, mēs teicām, ka uh, šie abi projekti nav pietiekami labi pamatoti, kāpēc tie tika noraidīti. Nav ticis pieminēts tiesiskais pamats, un tam mēs arī pašlaik gaidām apstiprinājumu. Es vēlētos arī norādīt, ka sūdzības iesniedzējs vai tā organizācija ir uh, iesnieguši arī sūdzību administratīvai tiesā Lisabonā par uh, zaudējumu kompensāciju. Šī zaudējuma kompensācija varēs notikt tikai tad, ja uh, projekti tika noraidīti pretēji Portugāles tiesībām. Un šajā procedūrā komisija, protams, tā tieši nedrīkst iejaukties. Paldies! Liels paldies, Jārkungs! Un pēc tam viss. Priekšādātāji, Ja es varu pareizi interpretēt komisijas atbildi, tad šī informācija vēl nav pilnībā sasniegta. Tas nozīmē, lūguma raksts mums ir uh, jāatstāj atklāts, un mums ir vajadzīgs vēl mazliet laika, lai mēs varētu pieņemt pareizo lēmumu. Bastināru kungs. Pavisam īsi. Pirmām kārtām. Lūgumrakstam ir jāpaliek atklātam, otrais mums ir jānogaida galīga atbilde no Portugāles valdības. Pēc tam mēs varēsim spriest par šo lietu. Grazie, aspettiamo quindi la risposta. Jā, paldies, tad gaidām Portugāles atbildi. Vēl iesniedzējs lūdzu. Īsi, ļoti īsi lūdzu. Agradecendo mais uma vez uh, a oportunidade. Vēlreiz paldies priekšsēdētājs kundze par šo iespēju. Vēlējos vēlreiz pasvītrot uh, punktu, ka lūgumraksta posmā struktūra fondi tika iekļauti Portugāles budžetā pretēji uzņēmējdarbības interesēm. Mēs uzskatām, ka tas ir jānoskaidro ļoti ātri. Un institūcijām vajadzētu garantēt, lai šis process tiktu novests līdz galam. Mums nav tik daudz laika un resursu, kas ir vajadzīgi, lai aizstāvētos pret šo uh, negodīgo uzbrukumu no valsts sektora puses. Mēs pašlaik esam tādā situācijā, kur esam izolēti un nevaram aizstāvēt savas pamatiesības. Paldies, šis lūgumraksts tiek uh, paliek atklāts, un tagad es jūs varu informēt tikai par to, ka esmu saņēmusi divus lūgumus no Tātienas Danukas. pārlikt lūgumu rakstu no B sadaļas uz A sadaļu un no Aukenes kundzes, kas vēlētos arī pārcelt vienu lūgumu rakstu. Aukenes kundzei ir vēl kāds lūgums. kontaktēties ar zivsēmniecības un IMCO komitejām informācijas saņemšanas nolūkos. Tas nozīmē, šos lūgumrakstus nevajag atklāt no jauna, tos var at, atlikt uz A sadaļu. Paldies, līdz ar to sanāksim paskatīt par slēgtu.